Right, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, labrīt, dārgie kolēģi. Astoņas minūtes pēc deviņiem sāksim mūsu šodienas sēdi. 11. darba kārtības punkts - ieteikums padomē komisijai un EAD par Lībiju. Elektroniskais balsojums. Pancerīkungs mūsu referents, vai jūs vēlaties ko teikt? Pret. Nē, jā, piekrīt, tad uzreiz varam sākt ar balsošanu. Tā labi. Nu, tad sāksim. Sākam šeit. Nu, tā tad. Kompromiss viens par. Pret atturas. Pieņemts. Kompromiss divi par. Pret atturas pieņemts. Grūzījums 57 par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. Grūzījums 66 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturas pieņemts pret atturas pieņemts. Kompromiss 5 par pret atturas pieņemts. Grozījums 76 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss, ne, grozījums 86 par pret, ne pret, tātad 86 jā, par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par. Atturas pieņemts. 91 par pret atturas pieņemts. Grozījums 92 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Grozījums 105 par pret atturas pieņemts noraidīts. Kompromiss 10 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 11 par pret atturas pieņemts. Grozījums 180 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 12 par pret atturas pieņemts. Grozījums 131 par pret atturas pieņemts. Grozījums 132 pār pret atturs pieņemts, 133 pār pret atturs pieņemts, 134 pār pret atturs pieņemts, 135 pār pret atturs pieņemts, noraidīts, 136 pār pret atturs pieņemts, 137 pār pret atturs noraidīts, 138 pār pret atturs noraidīts. Kompromiss 13 pār pret atturas pieņemts. Grozījums 150 par pret atturas pieņemts. 151 par pret atturas noraidīts. Mēs pārbaudīsim šo 151. <laughs> Right, the vote is open. Balsojumu sākam. Beidzam balsot. 13 pār 32 pret noraidīts. 153 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 14 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 15 pār pret atturas pieņemts. Grozījums 162 pār pret atturas pieņemts Noraidīts. 164. Jūs vēlaties pārbaudīt, pārbaudam 162. Lohpīlērs kundzes grozījums, sākam balsot. Trīs kolēģi nav nobalsojuši, divi kolēģi nav kolēģi nobalsojuši, viens kolēģis nav nobalsojis, beidzam balsot. 22 pret, 10 pār, 15 atturējušies, noraidīts. 164 par, pret, atturas, pieņemts. 166 par, pret, atturas, noraidīts. 168 par, pret, atturas, pieņemts. 169 par, pret, atturas, noraidīts. 170 par, pret, atturas, pieņemts. 170. Ai, jūs gribat pārbaudīt 170. Pārbaudam 170. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 171 par, pret, atturas, pieņemts. 172 par, pret, atturas, Pārbaudīsim 172. Beidzam balsot. Pieņemts. 173 pār pret atturas noraidīts. Tagad apsvērumi. 4 par pret atturas noraidīts. 5 par pret pret atturs pieņemts 6 par, pret atturs pieņemts 7 par, pret atturs pieņemts 8 par, pret atturs pārbaudīsim. Apsvarums 8. Beidzam balsot. 27 pret 21 pieņemts. 9 par pret atturas. Pārbaudīsim devīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Grozījums 10 par, pret atturas. Pieņemts 11 par, pret atturas. Noraidīts 12 par, pret atturas. Pieņemts 13 par, pret atturas noraidīts. 14 par pret atturas. Pārbaudīsim 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 15 par pret atturas pieņemts. 16 par pret atturas. Pārbaudīsim arī šos 16. Man liekas, ka noraidīts, bet pārbaudīsim labāk. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par pret atturas. Pieņemts. 18 par pret atturas. Pieņemts. 19 par pret atturas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 Apsvērums par pret atturas pieņemts. 29 par pret atturas pieņemts. 30 par pret atturas pieņemts. 31 par pret atturas noraidīts. 32 par pret atturas noraidīts. 33 par. Jā, nu tas ir būtiskākais grozījums šodien par, pret atturas pieņemts. 34 par, pret atturas pieņemts pieņemts 35 par. 34. jums jāpārbauda, jā, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot 27 par 21. Pieņemts. 35. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 36 par pret atturas noraidīts 37 par pret atturas noraidīts 38. Jūs gribat pārbaudīt. Pārbaudām 37. bet nu tas bija ļoti skaidri. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 pret 4 par. Kurš prasīja, lai mēs pārbaudītu? 5 minūtes, tagad jūs nedrīkst vairs neko teikt. Jā, labi, 37. bija noraudīts, 38. par, pret atturs. Pieņemts 39 par, pret atturs. Pieņemts 40 par, pret atturs. Noraidīts. 41 par, pret atturs pieņemts, 42 pār, pret atturas pieņemts, 43 pār, pret atturas pieņemts, 44 pār, pret atturas pieņemts, Pārbaudīsim 44. Pieņemts. 45 par pret atturas pieņemts. Nākamais ir grozījums numur viens par pret atturas pieņemts, divi par pret atturas pieņemts, 3 par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par ieteikumu padomai. Sākam balsot. Viens kolēģis nav nobalsojis. Jā, tagad 45 pār, 4 atturējušies. Sveicu referentu. Tagad nākamais ir 12. punkts ieteikums padomē komisijai, komisijas priekšsēdētāja vietniecei Savienības augstai pārstāvē ārlietās un drošības politikas jautājumos par modernizētu ES un Čīles asociācijas nolīgumu. Čārlis Tanuks, vai jūs vēlaties ko teikt? Nē, man nekas nav sakāms, mēs varam turpināt ar balsojumu. Jā, tad balsosim uzreiz. Sāksim ar grozījums numuru 20 par pret atturas noraidīts. 22 par pret pārbaudīsim 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 23 par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss 1 par pret pret atturas pieņemts. Grozījums 30 par pret atturas. Pārbaudīsim. 30. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 par 24 pret 31. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt, labi, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 32 par pret pret atturas pieņemts. 33 atkrīt, 34 pār pret atturas pieņemts, 35 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 2 pār pret atturas pieņemts. Grozījums 40 pār pret atturas pieņemts, 41 pār pret atturas pieņemts, 41 jūs vēlaties pārbaudīt. Jā, labi, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 23 pār 24 pret, viens atturējies. 43 pār pret atturas pieņemts. 45 pār pret atturas pieņemts. 46 pār pret atturas norādīts. 48 pār pret atturas pieņemts. 49 pār pret atturas pieņemts. 51 par pret atturas pieņemts, 52 par pret atturas norādīts, 53 par pret atturas pieņemts, 54 par pret atturas pieņemts, kompromiss 3 par pret atturas pieņemts, 56 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim 56. otrā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 4 par pret atturas. Pieņemts. Grūzījums 61 par pret atturas. Pieņemts. 62 pār pret atturas pieņemts, 63 pār pret atturas pieņemts, 65 divās daļās. Pirmā daļa par, par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, 66 pār pret atturas pieņemts, 67 pār pret atturas pieņemts, 68 pār pret atturas pieņemts, 60. 9 atkrīt, grozījums numur 2 pār pret atturas noraidīts, 3 pār pret atturas noraidīts, 4 pār pret atturas pieņemts, 5 pār pret atturas noraidīts, 6 pār pret atturas. Pārbaudīsim numur 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 24 pār 22 pret. Kompromiss 5 pār pret atturas. Pieņemts. Grozījums numur 11 par pret atturas. Pārbaudīsim 11. Beidzam balsot. Pieņemts. 12 par pret atturas. 12. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 13 par pret atturas. Pieņemts. 15 par pret atturas pieņemts, 5, 16 par pret atturas pieņemts, 17 par pret atturas noraidīts, 18 par pret atturas noraidīts, 19 par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. Tagad elektroniskais balsojums par šādā veidā mainīto ieteikumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 balss pār, 3 atturējušies. Sveicu Čārlzu. Un tad 13. punkts. Pārskats par AFET komitejas darbu braucienu uz Moldovu un Ukrainu. Excuse me. We're exactly on time, no? Oh, guten Tag. Hello. So, half past nine. Pulkstenis ir pusdesmit. Tad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Informācija par AFET komitejas vizīti Moldovā un Ukrainā. Šī vizīte notika no 2. līdz 6. aprīlim Un tā kā es vadīju mūsu vizīti Afritu komitejai uz Japānu un Korejas republiku, tad Laimas Andrikienes kundze uzņēmās vadīt šo misiju, kurā piedalījās seši avet locekļi papildus. Uh, Piedalījās arī kolēģi no budžeta komitejas un starpparlamentārās delegācijas. Tagad došu vārdu Andrikienas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka uzaicinājāt informēt šo komiteju par šo misiju uz Moldovu un Ukrainu. Kādēļ mēs devāmies uz šīm valstīm? Tas ir saistīts ar mūsu komitejas darbu, saistībā ar īstenošanas ziņojumiem par mūsu asociatīvo nolīgumu, kā arī misijām uz Ukrainu, kā arī, protams, sakot līdzi darbam, kas ir saistīts ar makrofinanciālās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Turklāt ir būtiski iepazīties ar politisko situāciju uz vietas, ņemot vērā nākotnes vēlēšanas. Kā jums zināms, piedalījās seši locekļi - Gāler kungs, Frunzulikas kundze, Šauca kungs, kā arī Eiropas Savienības Ukrainas parlamentārās asociatīvās komitejas uh, vadītājs Rosātī kungs. Tāpat arī piedalījās uh, locekļi no budžeta komitejas un starpparlamentārās delegācijas. Mums bija ļoti intensīva programma. Notika divas uh, tikšanās, divas preses konferences, divi apmeklējumi uz vietas, un tas viss notika divās dienās. Gan Moldovā, gan Ukrainā tikāmies ar premjerministriem, parlamenta spīkeriem. Speaker, ārlietu komitejas priekšsēdētājiem, ar locekļiem no vadošajām partijām, no opozīcijas, no pilsoniskās sabiedrības eh, organizāciju pārstāvjiem, cilvēktiesību aizsardzības pārstāvjiem, dažādiem uzņēmēju darbības jomas pārstāvjiem, presi un tā tālāk. Papildus Moldovā mēs tikāmies arī ar prezidentu un uh, apviesojāmies arī dažādos projektos, kur saņem finansējumu no Eiropas Savienības. Abās valstīs mēs norganizējām preses konferences, kur laikā uzsvērām galvenos jautājumus, pie kurām strādājām mūsu misiju laikā. Šeit īpaši vēlos pieminēt pāris aspektus. Runāt par Moldovu. Mēs uh, spēcīgi paudām atbalstu asociatīviem nolīgumam, to, cik būtiski ir cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošana lielākā daļa diskusija koncentrējās uz cīņu pret uh, korupciju, izmeklēšanas gadījumam saistībā ar uh, banku skandāliem, kā arī tiesu sistēmu. Un esmu pārliecināts, ka mūsu iepriekšējais referents var komiteja sniegt vēl detalizētāku informāciju. Tāpat arī diskutējām un runājām par vēlēšanām kas ir paredzētas uh, līdz šī gada beigām. Vēlos pieminēt, ka saņēmām ļoti daudz sūdzību saistībā ar jauno vēlēšanu likumu, piekļuvī presē un dažādiem preses brīvības ierobežojumiem. Un mums ir ļoti uzmanīgi jāsako līdzi vēlēšanu procesam, un jau tagad varu jums uh, piedāvāt, sagatavot uh, apjomīgu vēlēšanu novērošanas misiju, lai sakot līdz šīm vēlēšanām, kā to darījām līdzīgi ar Ukrainu. Uh, Noslēgumā mēs pieminējām arī parlamenta darbu, aicinājām kolēģis pēc iespējas ātrāk pieņemt jauno likumu saistībā ar audiovizuālajiem mēdījiem. Tāpat arī atbalstījām valsts pūliņus pieņemt jaunu parlamenta pūliņus pieņemt jaunu reglamentu, lai veicinātu arī sabiedrības uzticēšanos parlamentam. Runāt par Ukrainu, šeit arī paudām atbalstu mūsu asociatīvajam nolīgumam, uzsveram to, ka ir nepieciešams panākt progresu saistībā ar cilvēku tiesību un tiesiskumu jautājumiem. Tāpat arī runājām par konfliktu ar Krieviju, uzsverām to, ka šis konflikts nav iestrēdzis, ka to nedrīkst aizmirst un ka šeit jāturpina darbs. Līdzīgi kā Moldovā arī uzsverām to, ka ir jāpastiprina cīņa pret korupciju. Šai saskaņā ar Venēcijas komisijas ieteikumiem e, ir būtiski izveidot šo īpašo vienību kas strādā šajā jomā. Tāpat arī tikāmies ar dažādiem parlamentāriešiem no Radas. Šo sarunu laikā uzsvērām cilvēktiesību aizstāvju darbību, jo īpaši iesniedzot dažādas e-pieteikumus. Un par Ukrainas eh, situācija Gālērkungs eh, var detalizētāk jums sniegt informāciju. Noslēgumā mēs arī runājam par vēlēšanu kodeksu. Un kā jau OECD un Venēcijas komiteja atkārtot to ir norādījis, ir jāharmonizē vēlēšana likumi, un tas ir jāveic vismaz vienu gadu pirms vēlēšanām. Šī vēlēšana kodeksa projekts, eh, kas tika pieņemts pa parlamentā pagājušajā rudenī būtu labs solis uz priekšu šajā procesā. Noslēgumā vēlos sirsnīgi pateikties Eiropas ārējās darbības dienestam, īpašajiem vēstniekiem un viņu komandām, kas nodrošināja lielisku atbalstu šīm misijām gan sagatavošanās laikā, gan pēc to notikšanas, nodrošināt tiešām ļoti noderīgus padomus un atbalstu. Un noslēgumā vēlos pateikties arī mūsu komandai no AFET komitejas par paveikto darbu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lēms Andrikienas kundzei, vai vēl kāds vēlas izteikties, varbūt no abu valstu delegācijām? Mihail Gālerkungs, lūdzu. Eh, ņemot vērā šīs, eh, šo vizīšu secību, pirmkārt, mēs tagad devāmies uz Moldovu. Tātad, kurš vēlas izteikties par Moldovu? Lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji, paldies, ka atguva savas uh, izteikšanās tiesības, saka Austrēvičus kungs. Mums tiešām bija lieliska vizīte Moldovā, ļoti auglīga, un Andrikienas kundze kopā ar Murašanu kungu no budžeta komitejas to lieliski norganizēja. Mums bija tiešām vairākas tikšanās, ārkārtīgi daudz tikšanās ar valstu celīts pārstāvjiem, ar atsevišķiem politiķiem, ar pārstāvjiem no sabiedrības. Un, godīgi sakot, eh, mums ir jāievēro konkrētas eh, vadlīnijas, eh, ņemot vērā mūsu nolīgumu ar Moldovu, un mums ir jārunā skaidru valodu. Iespējams, es šo programmu varētu sadalīt divās daļās - ekonomika, tirzniecība, ekonomiskā partnerība, kā arī politiskie jautājumi un tiesiskuma jautājumi. Runājot par ekonomisko pusi, šeit situācija izskatās gaišāka, tirzniecība ir pieaugusi. Uh, Mm, no Eiropas Savienības puses pastāv ļoti liela interese koncentrēt uz ekonomisku attīstību Moldovā, kamēr vien uh, ekonomiskās reformas tiek turpinātas un tiek nodrošinātas labākas iespējas investīcijām diendienā. Taču runāt par politisko pusi un tiesiskumu pusi. Šeit var madīt, manīt tādu lielu debatēšanas atmosfēru. Pat ja vēlēšana kodeks tiks īstenots uh, tikai šogad rudenī, mēs to neuztveram par labu, pozitīvu attīstību un jebkuras uh, Moldovas politiķu iespējas grozīt šīs vēlēšana kodeksa normas pirms vēlēšanām. Šīs aspekts ir jāņem vērā. Mums eh, notika diskusijas ar Moldovas eh, augstiem politiskiem pārstāvjiem un neredzējām nekādu vienošanos no šīs puses grozīt šo vēlēšanu kodeksu. Papildus mēs uh, apsveicam uh, Moldovas tiesu darbinieku kopumā papildināšanu ar kompetentiem juristiem un uh, tiesnešiem. Šīm institūcijām pēc iespējas ātrāk ir jākļūst darboties spējīgām, un saistībā ar šo aspektu ir, protams, uh, jāņem vērā dažādi aspekti. Tad noslēgumā runāt par banku krāpniecības skandāliem. Tas ir ļoti nozīmīgs um, jautājums ne tikai Moldovai, bet visiem kreditoriem, visām institūcijām. Ir ļoti būtiski, lai šis stāsts tiktu izstāstīts līdz galam, lai vainīgie tiktu sodīti. Un vēlos pieminēt vienu aspektu. Vēl joprojām jāņem vērā ģeopolitiskais aspekts kas ļoti spēcīgi tiek ņemts uh, vērā šajā valstī, pat uh, augstu līmeņu politiķu vidū. To es uh, racionālā veidā nespēju izskaidrot, bet, protams, tas ir Moldovas politiķu ziņā, taču mums nekādā gadījumā nevajadzētu neņemt vērā šo aspektu. Mums ir ļoti uzmanīgi jāsako līdz šīm debatēm. Es ceru, ka šīs vizītes mums spēs nodrošināt nepieciešamo informāciju un faktus, lai sagatavot mūsu kopīgo ziņojumu par Moldovu, un vēlos pateikties jums priekšēdētāji par nosūtīto vēstuli Eiropas ārējās darbības dienestam, lai saņemtu aktualizētāko informāciju. Es to ļoti augstu novērtēju. Tas uh, tikai mūsu darbu padarīs daudz modernāku un efektīvāku. Paldies! Liels paldies! Vai vēl kāds vēlas, eh, ko bilst par Moldovu? Kristian Preda, kaut gan jūs nepiedalījāties delegācijā. Jā, es nebiju klāt. Bet es gribētu uzstāties, jo pirms delegācija devās ceļā, es eh, tā sapratu, ka citas politiskās grupas. Uh, ārpus tautas partijas piekrīt, ka būs rezolūcija un balsojums. Rezolūciju sagatavojām jau septembrī, balstoties uz to, ko uzzināja Moldāvijā. Un bija ļoti pārsteigts, kad pagājuši nedēļu, nu, izmantojot referenta teikto, mēs pieņēma lēmumu aizvērt mūsu acis, pievērt acis, izņemot uh, tautas partiju, pārējās politiskās grupas, atteicās no idejas, ka būs parlamenta rezolūcija par situāciju Moldovā. Arī balstoties uz šo uh, vizīti atgādināšu, ka to, šo lēmumu par rezolūciju 2017. gada septembrī jau pieņēma. Un ļoti tādi. Uh, politiski apsvērumi, liek atlikt uh, balsojumu par rezolūciju pie, līdz pagājušajai nedēļai, bet šis uh, neveiksmīgais aprēķins ir tāds, ka, nu, Kišinā uh, proeiropeiskā koalīcija tiek atbalstīta, bet tāda jau vairs ilgu laiku neeksistē. Kišinā ir demokrātiska partija, kas ir sociāldemokrātu saimas daļa. Uh, un tā ir aizvien vairākums, jo tā ir uh, burtiski nopirkusi um, komunistu deputātus parlamentā oligarhi, kas uh, kontrolē situāciju, patiesi ir nopirkuši uh, komunistu deputātus. Nu, tā tad proeiropieskie spēki ir bijušie uh, komunisti un oligarhi. Un tiešām uh, gribēju aizvērt acis uz šo faktu, bet es gribēju šeit izteikties, lai uz to norādītu. Un lai pateikt jums, ka mūsu stratēģijas rezultāts būs rudenī absolūti piestoši, postoši un rezultāti būtu, būs sociālistu plaša uzvara. Jo sociālisti ir ļaunāki nekā komunisti. Komunisti ir ar oligārhi un sociālisti ir ar uh, um, Mosk Moskavu. Nu, tā tad paldies, kā pievērāt acis. Mulțumesc, Kristian. Paldies, Kristian. Vai vēl kāds vēlas izteikties par Moldovu? Runātājs bez mikrofona no zāles. Labi, tad varam doties tālāk no Moldovas uz Ukrainu un arī Kijievu un Galerkungs lūdzu. Uh, paldies! Kā jau minēju par Ukrainu, es uh, noteikti vēlos atbalstīt to, ko minēja Predes kungs. Šeit pastāv oligārs Prahodņevs, kurš uh, apgalvo, ka eh, tur rokās Eiropas karogu, bet dara to staļinisma garā. Un vēlos atgādināt, ka tas šeit nav runa tikai par parlamenta pārstāvjiem, bet arī par um, uh, priekšsēdētājiem pilsētās kuri nāk no šī politiskā spēka un piemēro savu politisko. Un e, šīm personām ir lieliskas iespējas, kā ietekmēt e, vietējos kandidātus no citām politiskajām pārliecībām. Un šis plahotņika gadījums mums ir zināms, un e, katrā gadījumā mēs nevaram pieļaut šādu rīcību, ka cilvēki tiek iebiedēti, vai nu tas notiek uh, valsts sektorā vai privātajā sektorā, kuriem apgalvo, ka ir jārēķinās ar sekām vai kur tiek apgalvots, ka personas var saskarties ar uh, nodokļu nemaksāšanas izmeklēšanu, kaut gan viņi maksājuši savus nodokļus un ka uh, tiek uh, iebaidīts ar cietumsodiem pat un tā tālāk. Un uh, Tātad, jā, kaut gan viņi saucās sociālisti, viņi rīkojas kā Maskavas pārstāvja un nekādas atšķirības nav. Tad runāt par Ukrainu. Šeit mēs arī saskaramies ar ļoti smagiem lēmumiem, kur ir jāpieņem proeiropieskajiem spēkiem. Un ļoti daudzas partijas, gan koalīcijā, gan opozīcijā, saskars ar tādu realitātu, ka ir tādi personas, kas tiešām patiesi vēlas īstenot reformas, ir tādas personas, kas vēlas visu eh, vājināt, eh, kavēt savu personīgo interešu dēļ. Un tā kā situācija ir šāda, mēs nesam diezko priecīgi saistībā ar tādām situācijām, kā piemēram pirmajā lasījumā vēlēšanu kodeksam rodas tāda iespēja, ka tas netiks uh, panākts, netiks panākt tāda vēlēšana sistēma, kas būtu vislabākā šai valstī. Un tas ir, par to ir žēl, jo, ja būtu politiskā griba, tad to vēl varētu panākt. Par Moldovu Andrikinas kundze jau pieminēja tāds jautājums, kas darba kārtībā jau bijuši ilgāku laiku. Un ja nenotiks īstenošanas process, kā tas nenotika, tad Moldova neguva ceturto daļu no mikrofinanciālā atbalsta Taču pozitīvi raugoties tika izpildīt 17 no 21 eh, kritērijiem nosacījumiem, tātad tikai 4 netika izpildīti. Un runāt par šo nākamo cetru, ceturto makrofinanciālo eh, palīdzības daļu, šeit ir paredzēta ļoti strikta programma. Katrā gadījumā mums ir uzmanīgi jāsako Otrajā lasījumā augstās antikorupcijas tiesas uh, lieta. Šeit ir runa par tiesu kompetencēm, par uh, atbildības jautājumiem, saistībā personām, kas tiks ievēlētas, kā arī ir jāņem vērā rietuma ekspertu ietekme uh, piedāvājot kandidātus tiesnesiem šajā antikorupcijas tiesā. Par šiem elementiem vēl balsošana nav notikusi, un mēs saņemam informāciju, ka maijā vai vēlākais jūnijā tiks pabeigts otrais lasējums. Tas būtu varējis notikt jau agrāk, un uh, trūkums uh, arī būtu iespējams novērst jau agrāk šajā likuma projektā, un mēs šeit saskatām, ka uh, tas ir saistīts ar dažu personu interesēm, kas nenāk par labu saistībā ar šīs tiesas gadījumu. Un pat uh, ņemot vērā e-deklarācijas par nodokļiem, par šo gadījumu, kas ir kas ir bijis ļoti pozitīvs solis, kas ir atklājis uh, ļoti daudz informācijas par politisku politiķu valstu ierēģņu ienākumiem un īpašumiem, tad eh, ņemot vērā vēlmes eh, atriepties, tad šīs personas eh, cīnījās un cīnās pret tām personām, kas atklāja šo informāciju no nevalstiskajām organizācijām. Taču šeit nav runa par to, ka NVO nevajadzētu atklāt informāciju par to, kur iegūst savus līdzekļus, bet šeit runa ir par eh, individuālām personām, par cilvēkiem, kas vēlas eh, grozīt šo realitāti cīņā pret korupciju. Un, lai gan mums janvārī prezidenta administrācijā un arī vēlāk eh, solīja, ka šeit tiks piemērot kādu konkrētu mērķu, tas nav noticis, un, uh, manuprāt, tas viss ir saistīts tiešām ar zinām personu interesēm. Tātad ir notiek lietas, kas uh, attīstās ļoti labi, un mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz šiem kritiskajiem aspektiem situācija attīstās, pat ņemot vērā to, ka nenotiek decentralizācija, šeit pastāv attīstība gan lokālā, gan valsts līmenī. Šeit tiek uh, nodrošināts vairāk naudas līdzekļu, taču dažos uh, reģionos ir grūtības uh, saistībā ar šiem normām īstenot investīcijas. Jo ir daudzi, kas, ir, kas baidās kļūdīties un tad netērē naudu. Un, manuprāt, šajā gadījumā ir nepieciešama lielāka sadarbība procedurālā līmenī, lai decentralizācija notiktu daudz raitāk un lai tiktu attiecīgi atbalvot labie piemēri, jo ir tādas sabiedrības un uh, pašvaldības, kas tērē naudas līdzekļus pareizā veidā, pareiziem mērķiem, un šie gadījumi ir īpaši jāatbalsta un jāuzsver. Jāpiemina arī veselības reforma, privatizācijas likums, ir vairāki likumi, kas virzās pareizajā virzienā, un uh, kopumā esmu pārliecināts, ka valsts atrodas uz pareizajām sliedēm, taču mēs nekad nedrīkstam aizmirst to, ka austrumos vēl joprojām ir karš. Tas eh, prasa apmēram 5% no kopīgā valsts ienākuma, un šos līdzekļus, protams, daudz labāk varētu izmantot civilām mērķiem un reformām, taču situācija ir tāda, kā tā ir, un tas ir jāatzīst, kā par spīti šim karam, uh, tas nav iesaldēts konflikts, eh, tas ir, eh, šis karš notiek katru dienu, cilvēki mirst katru dienu. Vai nu tas notiek eh, no Krievu rokas vai viņu ielikņu rokas, taču par spīti tam reformu process notiek, mēs esam optimistiski un pārliecināti par to, ka beigās mēs gūsim nepieciešamos vairākumus, lai tiktu galā ar šiem trūkumiem, kurus esam kopā ar mūsu ukrāņu draugiem konstatējuši, kā arī kopā ar Venēcijas komiteju un citiem, ar, arī Startautiskajā valūtas fondā. Un es domāju, ka, ja nemaldos, arī finanšu ministrs šobrīd šeit viesojas un mums izdosies kopā apmainīties ar viedokļiem. Tas arī viss no manas puses. Paldies! Thank you, Michael Gala. Paldies, Mihāla Galer. Vai vēl kāds vēlētos ko piemetināt? Tokeša kungs, lūdzu, par Ukrainu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Tad runājot par Viktoru Orbanu un uh, populisma izplatīšanos ir skaidri jārunā. Un uh, Ukrainas uh, gadījumā es domāju, ka mēs uh, runājam par nacionālismu, tātad nacionālisms uh, ņem pārsvaru. Un uh, tātad. Uh, jārunā arī par izglītības likumu un tāpat arī par uh, minoritāšu valodu uh, situāciju Ukrainā. Un uh, man jāsaka, ka uh, situācija Ungārijā uh, ir uh, ļoti sarežģīta un tas apdraud tiešām Ungārijas uh, sabiedrības uh, veiksmīgu attīstīšanos, uh, un uh, viss ir saistīts ar šo izglītības likumu. Okay, thank you, Lasso Turkish, and Michael Gala would like to reply. Paldies, Tokaša kungs. Jā, Galer kungs, jums vārds atbildē. Protams, mēs par to esam runājuši un tika apstiprināts, ka īstenojot likumus tiks ņemtas vērā Venēcijas komisijas uh, rekomendācijas. Pagājuši nedēļa parlamentārās asociācijas uh, komiteja arī apgalvoja, ka viss tiks pilnībā īstenots. Ja runājam par paredzēto kalendāru, arī tur ir notikusi vilcināšanās. Es domāju, ka pagaidām nav nekādu strīdu vai pretrunu, domājot par e, īstenotajiem aktiem un normām, ka tas kaut kādā veidā būtu pretrunā ar Venēcijas komisijas vadlīnijām, ņemot vērā arī uh, valodu mācīšanu un minoritāšu izglītību. Tas tiek uh, atzīts, dialogs ir jāturpina ar visām interesētajām dalību valstīm tad, kad būs arī papildus paskaidrojumi, tad tas, kas notiek uz vietas, nu, pārāk neatšķirsies no tā, ko mēs esam ieteikuši paveikt. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nē? Labi. Paldies Laimai un arī pārējiem par šo informāciju. Tagad 14. darba kārtības punkts informācija par AFET eh, komitejas misiju uz Japānu un Dienvidu Koreju no 2. līdz 6. aprīlim. Misija notika No 4. līdz 6. aprīlim man bija tas gods vadīt šo delegāciju, kurā bija astoņi locekļi - Dubrāvka un Elmārs Šuiks no ETP, no SD grupas eh, Migela kungs un Paškas kungs, eh, Rihards Čarneckis no EKR, Urmas Paits no ALDE un zaļo grupu pārstāvēja Klaus Buhners. Mēs vēlējāmies eh, izrādīt atbalstu mūsu strateģiskajiem partneriem Japānai un Dienvidu Korejas Republikai, kas ir mūsu ciešākie partneri šajā reģionā. Un e, jāmin, ka tās ir arī divas ļoti stabilas demokrātijas šajā reģionā. ES eh, Japāna strateģiskās partnerības un ekonomiskās partnerības līgumu ir plānots parakstīt nākamajā ES Japānas samitā, kas cerams norisināsies Briselē jūlī mēnesī. Mēs ceram, ka padome arī tam dos zaļo gaismu. Tas prasīs eh, apmēram trīs mēnešus, ko mēs varam izmantot, sagatavojot kopīgu rezolūciju, ko varētu pieņemt jau parlamentā šajā sasaukumā. Alois Pēterle ir AFET eh, komitejas referents par Japānu. Tāpat mūsu komiteja vēlējās arī reaģēt uz Ziemeļkorejas veiktajiem nelegālajiem šāviņu izmēģinājumiem šajās teritorijās, runājot arī par uh, Korejas pussalas uh, atteikšanos no kodola uh, ieročiem, no kodola materiāla izmantošanas. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības lomu miera sarunās, mēs varbūt īsti nespēlējam tādu vidutāja, bet drīzāk īstenotāja lomu. Dalību valstīm, vairākām dalību valstīm ir vēstniecības Pjeņjaņā, Ziemeļkorejā, tātad tās bija arī gatavas um, paut savu vēstījumu um, attiecīgiem līderiem. Eiropas Savienība varētu, protams, arī uh, savu atbalstu paust miera sarunās, uh, atbruņošanās sarunās, bet mēs, protams, vēlamies redzēt arī progresu, um, lai uh, Ziemeļkoreja atteiktos no kodolieroču izmantošanas. Ja mēs uh, varētu patiešām rēķināties ar pozitīvu iznākumu un taustām progresu, mēs būtu gatavi atbalstīt miera vienošanās īstenošanu. Jāsaka, ka mūsu vizīte bija ļoti labi organizēta. Gribēju pateikties arī abu valstu delegācijām par mūsu uzņemšanu. Kurš vēl vēlētos izteikties? Dubrāvka ir sarakstā jau. Lūdzu. Paldies, Dēvid. Es, protams, negribu atkārtot to, ko jūs jau teicāt. Viss bija ļoti labi organizēts. Bet kas ir vēl būtiskāk? Šī misija norisinājās īstajā brīdī. Nav nekāda nejaušība, ka tas tika tieši tajā laikā rīkots, jo Japānas ES samits notiks šeit jau jūlijā, un neapšaubām arī Dienvidu Koreja ir mūsu interešu lokā, ņemot vērā pussalā notiekošo. Mums gan ir jābūt ļoti piesardzīgiem skatīsimies, kā norisināsies arī Trumpa vizīte šajā reģionā, tikšanās ar Kimčir Ēnu. Mums, protams, ir uh, jāsniedz sava ārtava ilgtspējīga miera procesa garantēšanā Šī vizīte bija ļoti auglīga. Mēs paši savām acīm varējām par visu uz vietas pārliecināties. Tikāmies ar parlamenta priekšsēdētāju Dienvidu Korejā, ar augsta ranga politiķiem Japānā. Es patiešām arī eh, nepacietību gaidu turpmāko attīstību eh, reģionā. Paldies! Paldies, Dubravka! Tagad Urmas Paits, lūdzu. Paldies, tikai gribēju trīs garus teikumus piemetināt. Pirmām kārtām Eiropai un, protams, arī visai pasaulē ir uh, jāturpina uzturēt sankcijas un spiediens uz Ziemeļkoreju. Mēs esam pārliecinājušies, ka pārmaiņas notiek, ņemsim vērā cilvēktiesību pārkāpums, arī šo apspiedošo režīmu pēc samitiem un arī eh, vēlāk ir notikusi zinām satuvināšanās starp Ziemeļu un Dienvidu Koreju. Tā tad ir tāds cerības stariņš. Bet, eh, protams, ir jāsaglabā arī pietiekama realisma dēva, jo projām tiek pieminētas sankcijas, un eh, es domāju, ka mēs varēsim gūt panākumus, eh, ja Ķīna būs mūsu pusē. Protams, arī tirzniecības apjoms ir jāņem vērā. Otrām kārtām, kas ir mainījies Dienvidkorejā, domājot par atkal apvienošanos? Ilgu laiku mēs domājām, ka uh, šīs abas valstis vēlas atkal apvienoties. Bet uh, tie cilvēki, kam ir mazāk par 40 gadiem, nu, viņi vairs to nemaz nevēlas. Ja tiek domāts par Korejas nākotni, tas vairs, tā vairs neliekas tik vilinoša perspektīva. Uh, Runājot par ES un Japānas attiecībām, mums noteikti ir jāpātrinā kiber aizsardzības un drošības centieni. Abas valstis uh, IT jomā ir uh, liels pionieris. Un mūsu sadarbībai kiberdrošības jomā ir jābūt tādai tīri praktiskai gan ar Dienvidu Koreju, gan Japānu. Paldies! Paldies, Urmas! Vai vēl kāds vēlētos ko piebilst? Izņemot jau dzirdēto. Izskatās, ka nē. Labi. Ko tad tagad darīt? 15. darba kārtības punkts ir ar Tunisijas eh, valdības vadītāju, bet viņš vēl nav ieradies, tad mums vajadzētu sēdi pārtraukt līdz 10.25, lai varētu sākt laicīgi ar mūsu viesi no Tunisijas. Tagad 20 minūšu kafijas pārtraukums. Jāņem.

Ladies and gentlemen. Mums un kungi, dārgie kolēģi, vēlētos turpināt darbu. 15. darba kārtības punkts. Man ir liels prieks un gods pie mums laipni lūgt Tunisijas valdības vadītāju premjerministru Jūsefu Šaēda kungu laipni lūgti Kādā valodā jūs runājat? Mahaba, arābu valodā. Laipni lūgti, gandrīz pareizi to izrunāju, saka priekšsēdētājs. 27. valoda, saka premjerkungs. Laipni lūgti, ārlietu komitejā vēlētos jums pateikt, ka mūsu komitejas locekļi vairākus gadus ir uh, rūpīgi sekojuši um, Tunisijā notikušajam. Jūsu valsts ir tāds kā demokrātijas bastions Ziemeļamerikā. Jūs esat nogājuši tālu ceļu, lai tur nonāktu. Mēs augstu vērtējam Tunisijas um, ieguldoto darbu, lai to panāktu. Esmu pārliecināts, ka šīs komitejas locekļi labprāt dzirdētu ko vairāk par uh, situāciju Tunisijā un jūsu mērķiem. Atvērta, demokrātiska Tunisija ir mūsu visu interesēs. Mēs vēlamies, protams, lai būtu panākts arī progress un lai šos ieguvumus cilvēki varētu izjust savā ikdienas dzīvē. Mēs vēlētos arī e, labprāt ko vairāk dzirdēt par to, ko Tunisija eh, dara, lai uzlabotu ekonomisko situāciju. Bijām gandarīti, ka beidzot notika arī pašvaldību vēlēšanas 6. maijā pēc divu gadu kavēšanās. Tas pat tieši mēs eh, esam arī uh, lēmuši sūtīt eh, vēlēšanu novērošanas misiju uz Tunisiju, uh, tādā veidā demonstrējot to, cik būtisks mums ir demokrātiskais uh, process Tunisijā, kas Taldo kungs, uh, galvenais vēlēšanu novērotājs, arī šeit ir klāt zālē. Ņemot vērā arī uh, pārmaiņas tiesiskumā, mēs vēlētos, uh, kaut ko vairāk dzirdēt par to, kādēļ netika pagarināts pilnvaras patiesības un cieņas komisijai. Paldies, ka esat ieradies pie mums. Bez liekas vilcināšanās došu jums vārdu. Jūs pats varat izvēlēties, kurā valodā vēlties runāt. Nu, no visām 24 valodām, kuru tad izmantot lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu franču valodā. Sākumā vēlējos pateikties Davidam Makalisteram, ārlietu komitejas priekšsēdētājiem par to, ka esmu uzaicināts pie jums, lai varētu runāt par demokrātijas procesa progresu un konsolidāciju Tunisijā Šis process uzsākās 2011. gadā ar Arābu pavasari. Vēlētos pateikt arī dažus vārdus par to, eh, kādas ir mūsu attiecības eh, starp eh, ar Eiropas Savienību. Ja runājam par politiskajām pārmaiņām, Tunisija apņēmīgi turpina iet pa demokrātijas ceļu. Demokrātija ir klātesoša Tunisijā. Jāsaka, ka tas ir visai nopietns izaicinājums vārda brīvības, eh, eh, apziņas brīvības, eh, veid, jomā esam paveikuši ļoti daudz, esam iedzīvojuši tos principus, kas ir raksturīgi demokrātiskām brīvām valstīm. 2014. gadā mēs pieņēmām konstitūciju, kas ciena apziņas brīvību, runas brīvību, reliģisko konfesiju brīvību un mēs šajā konstitūcijā konstitūcijā atrunāto mēģinām iedzīvināt ar savu darbu palīdzību dien, dienā tunisiešu dzīvēs un 29. aprīlī pēc garām debatēm arī um, armija, armijas locekļi varēs piedalīties vēlēšanās. 6. maijā notiks uh, pašvaldības vēlēšanas kas arī uzsāks decentralizācijas procesu valstī. Septītajā konstitūcijas nodaļā tiek runāts par decentralizētu valsti, un šīs pašvaldību vēlēšanas varētu būt tāds kā atspēriena punkts, lai uzsāktu šo procesu. Tas ir ļoti liels izaicinājums. Ja mums izdosies to pievērēt, tas varētu ļoti tālajoši mainīt Tunisijas attīstības veidu uh, attīstību reģionā kopumā. Mēs vēlamies, protams, lai arī šī 2011. gada uh, revolūcija uh, nenolikt, nenovilktu pārāk uh, spēcīgu robežu starp piekrastes zonām, kas uh, bauda tādu visai izdevīgu ekonomiskajā attīstību, un starp uh, valsts pārējo daļu. Mēs uzskatām, ka pirmām kārtām ir jātiek galā ar vietējiem uh, izaicinājumiem ir ievēlēts parlaments, ir ievēlēts prezidents, bet pirmo reizi pēc ilgāka laika notiks šīs vietējās pašvaldību vēlēšanas. Tur tiks pārstāvētas partijas, kas ir pārstāvētas gan parlamentā, gan arī vietējā līmenī. Šīs vēlēšanas notiek pēc reģionālajām vēlēšanām, pēc um, apkaimju vēlēšanām. Uh, un tie ir tie svarīgākie izaicinājumi nākamo mēnešu laikā. Ja mēs runājam par eh, pašvaldību vēlēšanām, protams, jārunā arī par uh, vēlētāju aktivitāti. Mēs uh, esam panākuši to, ka uh, vēlēšanās varēs piedalīties nevien sievietes, bet eh, tās varēs tikt arī ievēlētas eh, šajās eh, pašvaldību domēs. Mēs vēlamies, lai vēlēšana sarakstos biļetenos būtu pilnīga paritāte starp sievietēm un vīriešiem, kā arī runājot par sarakstu aušgaliem, lai būtu šāda paritāte arī tur. Mēs visu laiku arī atkārtojam to, ka esam nesen pieņēmuši likumu pret vardarbību, pret dzimumu vardarbību, kas vērst pret sievietēm. Mums tas ir ļoti svarīgi, lai aizstāvētu sievietes Tunisijā. Arī e, jaunieši aktīvi iesaistās. Es runāju e, daudz par jauniešiem, tieši par jaunām sievietēm, jo e, Tunisijā uh, Revolūcija lielākoties notika arī pateicoties ļoti aktīvai pilsoniskajai sabiedrībai, sievietēm, jaunietēm, kas eh, īstenībā Tunisijas eh, sabiedrībā pirms tam nedzīvoja to vienkāršāko dzīvi, bet eh, mēs esam patiešām daudz ko panākuši. Pie mums revolūcija norisinājās mierpilni. pilni Mēs līdz ar to rēķināmies ar aktīvu pilsoniskās sabiedrības uh, iesaist arī vēlēšanās. Mēs to redzam vēlēšanu sarakstos, jau tagad tā ir labi pārstāvēta. Jāsaka, ka šīs vēlēšanas organizēt bija ļoti grūti, pat grūtāk nekā parlamenta vēlēšanas 2014. gadā, jo ir daudz vairāk kandidātu. Uh, Mums vajadzēja arī administratīvās tiesas reformēt, lai varētu sarīkot šīs vēlēšanas, un kopš 2011. gada vēlēšanas organizē neatkarīga institūcija, uh, un tā vairāk nav iekšlietu ministrija, kā tas bija diktatūras laikā. Tas attiecas uz politiskajām pārmaiņām, un es domāju, ka turpmāko nedēļu laikā mēs piedzīvosim tādus ļoti uh, svarīgus mirkļus, un asociācijas uh, komisija, kas ieradīsies nedēļu vēlāk, arī, protams, eh, sniegs nopietni ieguldījumu turpmākajā valsts attīstībā. Ja runājam par demokrātiskajām un politiskajām pārmaiņām, mēs esam arī izveidojuši tādu neatkarīgu augstāko tiesu, kas ir ļoti būtisks solis uz priekšu, lai tieslietu sistēma varētu būt neatkarīga, kā tas pienākas. Tagad eh, tiek pārskatīti arī attiecīgie likumi šajā jomā. Ja runājam par konstitucionālo tiesu, mēs patiesībā vēlamies grozīt likumu, lai varētu ievēlēt konstitucionālās tiesas tiesnešus ar absolūto balsu vairākumu. Tas ir paredzēts jau uz šo gadu, un arī šī um, bija šī uh, godīguma un uh, cieņas padome komisija nesen šī patiesības un cieņas komisija beidza darboties, tā tika ieviesta uz pārējais laiku. Uh, mēs jau nesakām, ka viss darbs jau ir padarīts, bet viens procesa posms jau ir noslēdzies. Un es gribētu teikt, ka pēdējo septiņu gadu laikā ir bijušas pieļautas arī kļūdas, jo varbūt viss netika pietiekami veiksmīgi koordinēts. Tādēļ mēs eh, tagad vēlamies eh, pilnīgi visu savu darbību koordinēt, lai būtu patiesa, eh, stabila tieslietu sistēma, lai Tunisija varētu tātad. Uh, labāk tikt galā arī ar pagātnes rēgiem. Tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi svarīgs un galu galā arī eh, šīs komisijas darbības laika beigas varētu zināmā mērā pielikt tādu kā punktu eh, pārejas laika tieslietu sistēmai. Tas ir pats svarīgākais, runājot par politiskajām pārmaiņām. Mēs uzskatām, ka Tunisija ir nostājusies pilnvērtīgi uz demokrātijas ceļa. Protams, mēs pilnīgi visu vēl nesam paveikuši, mums ir jāreformē arī likumdošana, jāievieš jauni likumi. Pērnā gada augustā mēs arī ieviesām svarīgas uh, Eh, reformas attiecībā uz eh, laulību likumiem, piemēram, laulības ar eh, cilvēku, kas nav musulmanis, arī vienliedzība attiecībā uz mantojuma tiesībām. Tas viss nebija vienkārši, tā, tie, tās bija tādas jau iesakņojušās tradīcijas. Ja runājam par brīvību, tad tunisiešiem tā ir ļoti svarīga, ir preses brīvība, ir arī ļoti liela diversitāte gan audiovizuālajā sektorā, gan arī drukātajā presē. Protams, visu to ieviest nebija vienkārši, jo Tunisija ilgāk par 50 gadiem dzīvoja zem diktatūras režīma. bija tikai viena vienīga politiskā partija. Tādēļ mēs varam runāt par patiesu revolūciju, patiesām pārmaiņām un uh, šie septiņi gadi, kas ir uh, pagājuši kopš revolūcijas, ņemot vērā mūsu valsts seno vēsturi, tas nav ilgs laiks un ir panākts patiešām daudz. Ja runājam par ekonomiskajām pārmaiņām, esam piedzīvojuši daudz grūtību kopš uh, revolūcijas, jo mums pagāja ļoti daudz laika, lai izveidotu funkcionēt spējīgas um, demokrātiskās institūcijas. Uh, Protams, mēs piedzīvojām arī uh, smagu tādu ekonomisko triecienu. Ja, piemēram, politiskajā jomā esam ļoti progresējuši, tad progress ekonomiskajā un sociālajā lauciņā ir bijis daudz gausāks. Mēs runājam par brīvību, cieņu, nodarbinātību. Tie ir šie trīs vaļi, uz kuriem balstās jaunā Tunisija. Uh, bezdarbs ir ap 15%. E, Eh, vairums eh, no bezdarbniekiem ir ierēģi, cilvēki ar labu izglītību un pēc uh, eh, 2011. gada revolūcijas uh, ekonomika stagnēja, protams, tās bija milzīgas pārmaiņas, uh, ko piedzīvoja Tunisijas sabiedrība, tas ir tikai normāli, tādēļ viens no galvenajiem pārbaudījumiem ir arī domāt par uh, dažādiem drošības jautājumiem, jo 2015. gadā notika trīs um, atentāti, kas prasīja vairāku cilvēku dzīvības. Protams, tas atstāja lielu triecienu uz ekonomiku, jo Tunisija bieži vien ir bijis tāds turisma galamērķis, un tagad turisti baidās uz turieni braukt. Runājot par eh, to sabiedrības modeli, ko veidojam Tunisijā. Protams, Daeša, Alkaidai, visām šīm teroristu grupām tas nav paprātam. Un mēs problēmas piedzīvojam gandrīz katru dienu. Ja runājam par drošību, arī um, drošības situācija, sevišķi tas, kas notika Lībijā, ietekmēja revolūcijas norisi. 2011. gadā, kad Lībijā mūsu kaimiņu valstī bija karš, pie mums ieradās aptuveni pusotras miljonas miljonus lībiešu bēgļu. Tādēļ situācija Lībijā ļoti cieši ietekmē pie mums notiekošo un tie eh, teroristu uzbrukumi, kas notika pie mums 2015. gadā, tos veica gan tunisieši, bet mēs domājam, ka tur ir bijusi arī lībieši iesaiste. Tādēļ eh, drošības situācija mums ir ļoti liela prioritāte, jo, protams, tas ir arī nesaraujami saistīts ar ekonomisko attīstību. Mēs, protams, vēlamies atrast mierīgus diplomātiskus risinājumus. Mūsu prezidents eh, ir mēģinājis rast kaut kādu risinājumu, domājot arī par Lībijas krīzi, jo Lībijas krīze mūs ietekmē ļoti, ļoti smagi. Uh, Un daudzi no bēgļiem, protams, ierodas arī uh, mūsu valstī. Tas par ekonomiku. Uh, Mums eh, patiešām ir jāparūpējas, lai demokrātiskais process eh, tiktu pilnībā iedzīvināts, un tas ir lielā mērā atkarīgs arī no ekonomiskās attīstības. Demokrātijas jomā esam spēruši lielus soļus uz priekšu, tagad eh, mēģinām atgūt spēkus ekonomikas jomā. Mēs vēlamies arī atdzīvināt turisma nozari, tagad drošības situācija ir uzlabojusies, mēs ļoti daudz esam ieguldījuši arī robežu aizsardzībā, cīnoties pret terorismu, mēs esam pat tādi kā pionieri, esam ļoti daudz informācijas apkopojuši, mums ir liela pieredze šajā jomā. Protams, neviena valsts nav pilnīgi pasargāta no šādiem uzbrukumiem, arī Eiropa tos, diemžēl, ir pieredzējusi kopš 2015. gada Tunisijā Mēs laimīgā kārtā esam tādā mērā uzlabojuši savu aizsardzību, ka kopš 2015. gada nav bijis vairs tādu nopietnu atentātu. Mēs gan, protams, esam joprojām ļoti piesardzīgi, tādas pilnīgas simtprocentīgas drošības nav, ir šie ārvalstu cīnītāji, draudi joprojām ir reāli esam arī uh, izveidojuši tādu juridisko instrumentu paleti, lai varētu cīnīties labāk pret šiem draudiem. 2015. gadā pieņēmām antiterorisma un uh, antinaudas atmazgāšanas likumu, lai labāk arī varētu izsekot terorisma finansējuma avotiem. Uh, Tādēļ es gribēju teikt, ka mēs arī uh, sākam atgūties uh, ekonomiskajā jomā. Mēs uh, redzam, ka valstī atkal sāk atgriezties turisti un 2018. gadā ir uh, apmēram 3% izaugsme, kas bija tikai 1% apmērā uh, pirmos sešus gadus pēc revolūcijas. Tagad daži vārdi par melnajiem sarakstiem. šī, ga, šis gafī saraksts, ētikas kodeks. Es domāju, ka gada beigās, novembrī, mēs vairs nebūsim šajā sarakstā. Ja runājam par ētikas kodeksu, tur mēs vairs nesam melnajā sarakstā. Un, uh, Ceru, ka no otra melnā sarakstā tiksim svītroti jau gada beigās. Protams, Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienība ir mūsu svarīgākais partneris, ar kuru mūs vieno strateģiskas saiknes. Ja runājam par strateģisko partnerību, ir ļoti labi, ka ir arī izvirzītas vadlīnijas 2018. līdz 2020. gadam, bet ir jau jāsāka lauzīt galvas par to, ko darīsim pēc 2020. gada. Bieži vien mums tika pārmests demokrātijas trūkums, bet uh, tagad demokrātija pat tiešām Tunisijā ir dzīva. Mēs uh, tādā veidā varam baudīt arī tādas eh, privileģētas attiecības ar Eiropas Savienību. Protams, Mums ir jāņem vērā dažādas sadarbības iespējas ar Eiropas Savienību, ir jābūt simetrijai, ir jābūt arī progresīvai pieejai, pieminot drošību Mēs esam patiešām guvuši ļoti daudz pieredzes eh, drošības jomā. Mēs esam arī eh, patiešām eh, daudz vairāk darījuši, lai uzlabotu aizsardzību. Es ceru, ka mēs varēsim arī labāk apmainīties ar informāciju, arī izlūkdienestu informāciju ar Eiropas Savienību. Un vēl uh, Open Sky atvērto debesu līgums Tunisija ir paveikusi patiešām ļoti daudz, lai šādu līgumu varētu parakstīt. Ir arī um, daudz bāžu par uh, SVF uh, aizdevumu. Mēs gan uh, saņēmām tādu pozitīvu pārskatu pērnā gadā. Ceram, ka tas būs tikpat uh, labvēlīgs arī šogad. Tunisija ir uh, apņēmusies turpināt galvenās uh, reformas, trīs, četras svarīgākās reformas - drošība, sociālā drošība, uh, administrācija, ierēdniecības aparāta reformēšana un, protams, jārunā arī par uh, kompensācijām. Uh, bien sûr, c'est un accord effet. Nu, tā tad. Uh Mēs redzam, ka FMI nolīgums ir tāds, ka mēs esam saistījušies, uzņēmušies saistības, mēs to darīsim un nevajadzētu būt tā, ka tas kāvētu kaut kādā vietā izaugsmi vai pārtraucīgs izaugsmi, kādu mēs tagad redzam. Tunisijā mēs vienmēr ļoti atzinīgi vērtējam ES palīdzību, tā palīdz Tunisijai dažādās arī iestādēs, un Mēs gribētu, lai jauno Tunisijas demokrātiju atbalsta. Nu, tas bija tāds pārskats. Es uzskaitīju prioritātes, darbību, gribu uzsvērt uh, Tunisijas uh, politisko izvēli uh, attiecībā uz Eiropas Savienību. Tas ir apstiprināts mūsu piesaistē ES un tiek runāts par Open Sky un citiem instrumentiem šodien no rīta. Jāsaka, ka uh, ir nedaudz pamaz uh, komunikācijas. Uh, mēs varētu daudz vairāk par to runāt un Eiropas uh, palīdzība. Mēs uh, neapzināmies pilnībā uh, to un uh, vajadzētu vairāk par to runāt un uzsvērt. Bet ziniet, ka Tunisijas saistības ir ļoti nozīmīgas. Mēs. Uh, atbalstam tos pašus universālās tiesības, brīvību, pilsonību, cilvēktiesības un Tunisijas sabiedrība to atbilst. Un es domāju, ka atgriešanās atpakaļ ir neiespējami. Jaunība Tunisijā, kas dzīvo brīvības apstākļos, nekad neakceptēs diktatūru. Un es gribētu teikt, ka tiešām ir jāaptver tās izmaiņas, kādas ir bijušas. Tunisijā pirms septiņiem gadiem Tunisija bija valsts, kurā bija diktatūra, despotiska pārvaldība. Un ar uh, pilnīgi citu skatījums ir šodien demokrātija. Tas ir uh, jāsaprot. Uh, nu, nav tā, ka katru gadu dzims demokrātija pasaulē. Tunisijas demokrātija attīstās, tā ir radusies. Nākamās vēlēšanas vēlreiz apstiprinās šo so jauno demokrātiju. Jāatbalsta šī jaunā uh, demokrātija, jāinvestē eh, demokrātijā, it īpaši šajā sarežģītajā periodā, kad ir ekonomikas pārē un mēs eh, balstamies uz Eiropas eh, partneriem, kas vienmēr ir bijuši mūsu atbalstītāji. Paldies! Merci bien. Paldies. Paldies par jūsu teikto. Nu, tā tad viedokļu apmaiņu tagad, ja jūs tam piekrītat. Un došu uh, vārdu kolēģiem, kas var uh, izteikt savus komen komentārus, un tad jūs varēsiet atbildēt uzreiz. Tātad uh, Arna Danžons tautas patīs vārdā pirmais runātājs. Paldies priekšstādātāji, kungs, paldies valdības vadītāji, kungs, uh, jūs esat ieradies mūsu uh, komitejā šodien no rīta. Uh, Un es domāju, ka ja mēs uh, tiešām interesējamies par uh, Tunisiju, regulāri par to runājam. Kolēģi seko e, izmaiņām jūsu valstīm. Mēs atgādinām, cik tas ir nozīmīgi. Un dažkārt uh, gribas, lai uh, Tunisija būs, uh, būtu piemērs, un jūs aktīvi strādājat Tunisijas uh, labā Un dažkārt tiešām gribas, lai tumsība būtu piemērs visam eh, reģionam, lai gan ir ļoti daudz specifiskas uh, lietas, un jūsu uzdevums ir ļoti būtisks, uh, lai uh, šīs izmaiņas vadītu. Es labi sapratu ekonomiskās prioritātes, bet es, neskatoties uz visu, gribētu uzdot jautājumu par drošību un griezties pie tām. Es tā saprotu, ka var uzlabot situāciju. Jūs pats arī teicāt starp Eiropas Savienību un Tunisiju, it īpaši cīnoties pret terorismu, tāpat arī drošības sektora reformas un Eiropas Savienības aktivitātes. Tātad, nu, šeit mēs varētu aktīvāk darboties, un es gribētu uzklausīt jūsu vārdus. Tāpat arī drošības attiecības, manuprāt, ir arī ļoti plašas ar divpusējā izpratnē tas nav tāds tikai ekskluzīvs jautājums. Un darbs tiek veikts kopā. Un mans otrs jautājums, jūs pieminējāt problēmu par tiem, kas atgriežas. Mēs saskaramies ar to arī Eiropā. Tie, kas ir devušies uz Lībiju, Sīriju, Irāku, atgriežas valstī. Un zinām, ka Tunisijas piemērs ir ļoti Oh, lielas, vai jūs esat izvērtējuši uh, situāciju par šo uh, kaujinieku atgriešanos, vai arī viņu, uh, viņu tādu tā kā izplatīšanos uh, citos uh, reģionos. Paldies, Arno Dažons. Vai jūs gribat atbildēt uz katru jautājumu, jeb uh, mēs uzklausīsim vairākus runātājus un tad jūs atbildēsiet? Jā, tad um, četri kolēģi, kas vēlas ko teikt. Nākamais, Goe Veržjā kundze. Premjerministra kungs, labdien, šeit es esmu. Esmu ļoti gandarīta. Tikties ar jums, uzklausīt jūs šeit parlamentā, man ir ļoti žēl, ka nevarēju tikties ar jums pēdējo reizi, kad viesojos Tunisijā. un atvainojiet man par to. Jā, es piekrītu uh, tam, kas tiek runāts par palīdzību Tunisijai, tas ir turpināt uh, to atbalstot uh, pārejas uh, periodā, kas ir demokrātisks. Mēs daram šeit, ko varam. Un pašvaldību vēlēšanas, uh, tādās uh, vizītās nedodamies, taču drīz mans kolēģis Fabio Kastāno vadīs eh, vizīti uz eh, Tunisiju. Tātad pirmais jautājums par pašvaldību vēlēšanām ir labi, bet uh, vajadzētu zināt, kādas tad ir kompetences pašvaldībām, kāda ir situācija šajā jomā. Otrais jautājums. Jūs uh, zinat, kāda loma man bija attiecībā uz šo terorismu sārakstu, jūs arī to pieminējāt, bet nu, kur, tad, kur, kur tad jūs valsts tagad ir? Uh, sāksim runāt par uh, solījumu pildīšanu šajā jomā. Trešais uh, jautājums - brīvā apmaiņa, ietvarlīgums ir daži, kas vēlētos partnerattiecību līgumu, nevis uh, tikai ekonomisko atbalstu līgumu. Un tāpat arī tas varētu atbraudēt Tunisijas lauksaimniecību, ko jūs uh, par to domājat, par šo jautājumu. Un divi precīzi jautājumi. Uh, olīvu, olīvu veļas jautājums. Un zarzis zvejnieki ir noražu, no, uh, rūpējušies par tunča zveju un tunča zvejas kvotām. Ja jums ir kādi jaunumi, labprāt uzklausīšu tos, un tad jautājums par mobilitāti. Vai jūs domājat, ka sarunas pat labam atļauj samērotas diskusijas un ne tikai vienvirziem. Un readmisija no trešām valstīm, kas caur Tunisiju ir izbraukuši. Un vai būs arī vairāk vīzu tunisiešiem? Un pēdējais jautājums. Nezinu, vai pieminēt to. Jūs runājat par cilvēktiesībām. Jā, ir progress, neapšaubām. Uh, bet ir divi jautājumi, kas paliek eh, ļoti ak akūti, ko kritizē visu laiku. Spīdzināšanas jautājums un policijas vardarbības jautājums. Vēl ir eh, ceļš šeit, jūs zinat, ka tas tā ir. Un uh, vēl, vai jūs varētu mums uh, skaidrot? Es pazā, neredzu šīs iestādes vārdu, tātad taisnīgums un cieņa. Es, pie, es pārtraucu, es pārtraucu priekšsēdētāju kungs. Jā, paldies. Kolēģi, lūdzu, maksimāli trīs minūtes uh, runas uh, laiks. Tagad Jureka kungs EKR vārdā. Paldies, premjerministra kungs. Paldies. Šeit es esmu, lūdzu, šeit. Tunisija ir Geogrāfiski un politiski eh, Eiropai to valsts. Divi jautājumi. Pirmais. Mūs informēja par migrācijas eh, pieaugumu, nelegālās migrācijas pieaugumu Tunisijā ne tikai kā a, eh, nelegālās migrācijas bāze, bet arī Tunisijas pilsoņu nelegālo migrāciju. Kā jūs skaidrojat šo jauno fenomenu, šo migrācijas izaugsmi, kas, ko veic jūsu pilsoņi. Un otrs jautājums - atvērto durvju politika. Mēs tiekam informēti, ka ir neiecietība pret konvertētiem kristiešiem. Tas ir sociāls fenomens, tas nav politisks nav nekādu juridisku soļu, nekādas mm, likumdošanas eh, diskriminācijas, bet tā ir sociālā iecietība. Tā ir, pils, ja pilsoņi pieņem lēmumu uh, kļūt par kristiešiem, kristīties, uh, kā tos uh, Tunisijas varas iestādes aizstāv. Paldies. Thank you, Mr. Jurek. Paldies Jureka kungam. Tagad uh, ziņojumu, uh, tagad zaļo vārdā uh, Marka Šlēzīkungs. Paldies, priekšsēdētājs. Jau tika runāts, ka Tunisija mums ir ne tikai kaimiņš, bet arī uh, sabiedrotais. It īpaši šajā aktuālajā situācijā tā ir vienīgā Magreba valsts, kur patiesi ir demokrātiskā pārēj uh, procesā, dzīves demokrātiskas pārmaiņas. Un tādēļ dažkārt esam šokēti, redzot ka dažas valsts uh, vienkārši izturs pret Tunisiju uh, kā kaut kādu uh, kaimiņu. Nevis valsti, kas ir demokrātisko pārējo procesā. Demokrātiskās pārmaiņas, tam ir vajadzīgs laiks. Esmu spānis un mēs arī esam visu laiku izmaiņu procesā. Bet no mūsu puses mēs tiešām jūs pilnībā atbalstam šajā izpratnē pāris jautājumu par pārējais tieslietu sistēmu, bet dažas bažas Nu, piemēram, juridiskie procesi, Benālī uh, eh, režīmu sekotājiem un kādas ir tie um, upuru tiesības uz reparācijas maksājumiem. Un tad uh, piekrīt jums, ka ir nepieciešama simetrija, ka ir nepieciešama uh, sadarbība un gribu zināt, ko jūs domājat šo tirdzniecības nolīgumu Um, kontekstā ievērot Parīzes klimata vienošanās un ilgtermiņa attīstības tendences. Man liekas, ka tā ātrāk varētu ilgtermiņa uh, tirdzniecības mērķus a, uh, īstenot. Un a, uh, jautājums par enerģētikas sistēmu. Ir dažādi pētījumi par Tunisiju, a, arī Parīzes klimata mm, vienošanās. Uh, kontekstā, vai jūs esat virzienā uz dekarbonizāciju, kāds ir ceļa plāns? Un tāpat arī fosfāta jautājums Tunisijā. Šeit parlamentā mēs reformējam kadmija izmešu robežu normas, un mēs gribētu, lai līmenis būtu pēc iespējas mazāks, lai aizsargātu veselību uh, un uh, vidi, kā vajadzētu jums uh, palīdzēt, lai uh, uzlabotu situāciju gan jūsu valstī, gan Eiropā. Paldies! Paldies, un pēdējie trīs runātāji, kas tāldokungs pirmais. Paldies, priekšsētāji kungs, paldies jums arī, premjerministra kungs. Ir liels gods, esmu ļoti gandarīts jūs šeit sveikt Mūsu uh, AFET komitejas sēdē man bija iespēja vairāk uzsvērt uh, Tunzijas strateģisko uh, lomu uh, vidusjūras uh, reģionā gan pagātnē, gan arī Eiropas parlaments tagad, un es ļoti gandarīti uh, vērtējam uh, administrācijas reformas un jūsu pēdējā laikā paveikto. Jūs uzsvērāt to uzstāšanās laikā, taču, protams, es biju uh, novērošanas uh, vizītes vadītājs. Tāpat arī tas sakāms par uh, vietējām pašvaldību vēlēšanām un gribu uzdot pāris jautājumus. Pagājuši gadu zinu, ka uh, Neatkarīgā vēlēšana komiteja saskārās ar dažām a, problēmām, priekšsēdētājs atkāpās un gribētu zināt, a, vai a, ir kādas izmaiņas vai ir uzlabojums šajā jomā un vai varam reiķināties ar to, ka līdz vēlēšana sākumam viss tiks darīts, kas nepieciešams. Un tāpat arī gribētu uzdot jautājumu, kāds ir politiskais uzsvars. Uh, Kā jūs domājat, kāds iespējas eh, būs šīm vēlēšanām uz nacionālo līmeni? Tās, jo na, visās eh, pilsētās, visās eh, pašvaldībās tās notiks vienlaikus, un, protams, ka dažādas politiskās partijas izmantos to, lai arī paplašināt savu uh, iespaidu, un tas iespaidos nacionālo situāciju kopumā un Lībiju. Arābu pavasara laikā mēs redzējām dažādus pārējas mēģinājumus, mazāk veiksmīgs nekā jūsu valstī. Lībija politiski un juridiski ļoti aktīvi strādāja, bet recesija sociāli un ekonomiski ir novērota nestabilitāte Lībijā. Un arī veselības problēmas, ar kurām saskars Aftarkungs. Tātad kāds iespējas tam būs, kā jūs vērtējat situāciju ar viņa. A, veselības uh, problēmām uz stabilitāti un kā tas iespēja to uh, robežu kontrolas jautājums. Es zinu, ka jūs aktīvi strādājat robežu kontrolas jautājumos. Tagad jautājumi par melno sarakstu. Daudzi tiešām cer ļoti, tā, ļoti tuvā nākotnē aizstāvēt to, ka pēc iespējas ātrāk Tunisija no tā uh, tiktu uh, izņemta. Ļoti pozitīvi vērtē situāciju 48% sieviešu pašvaldību vēlēšanās ir izvirzīts, un būtībā tas ir ļoti labs signāls par pilsonisko sabiedrību un demokrātiju. Tagad Gālerkungs. Nu, uzmanību es runāšu vācu valodā. Pārbaudiet. Uh, lūdzu jūsu austiņas. Ministra priekšsēdētājkungs, sveicu jūs ļoti jauki, ka ierodaties pēc pirms pašvaldību vēlēšanām, un man bija tas gods. Trešais kanāls jums jāklausās, numur trīs. Jā, vai viss ir kārtībā? Nu, tad es vēl vienreiz arī sākšu. Tā tad arī uh, no nulles sāks mans runāšanas laiks. Jā, labi. Tā tad paldies. Esiet sirsnīgi sveikts, uh, ministru prezidenta kungs, uh, ne, uh, pēc, pēc izbrīža um, būs pašvaldību vēlēšanas. Es biju um, pirmais novērotājs 2011. gadā, kad tika vēlēta asambleja. Esmu ļoti iepriecināts, ka pašvaldību vēlēšanas būs, nu, nedaudz novēloti, bet, nu, ir labi tas. Uh, Es esmu ļoti gandarīgs arī, ka tas bija viens no mūsu ieteikumiem 2011. gadā, lai armijas spēku arī varētu vēlēt, jo karavīri un policisti arī ir valsts pilsoņi. Un jūs uzsverāt, ka tas tagad tā būs, man liekas, ka tas ir nozīmīgi un uh, gluži normāli. Gribu uzdot jautājumu papildus tam, ko kolēģi Veržijā teica. Uh, pašvaldību kompetence, kāda tā ir, un tāpat arī kādu naudu tie saņems. Varbūt, ka šo jauno demokrātisko leģitimāciju uh, izmantot uh, pašvaldību reformai. Es domāju, ka daļa no problēmām kopumā ir tāda, ka nacionālā pārvalde, centrālā pārvalde ir ļoti smagnēja un varbūt, ka izmainot kompetences varētu uh, arī tās personas, kādas ir nacionālajās eh, pārvaldās, nu tā teikt, eh, pārnest uz eh, pašvaldībām, lai tās efektīvāk strādātu. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kādēļ jūs esat šajā sarakstā. Tāpat arī jā, iztrūkstošo sadarbību un mm, necaurskatību dažādās iestādēs. Nu, varbūt, ka jūs varētu izmantot pašvaldību vēlēšanas jaunam sākumam, efektīvai pārvaldībai. Un vēl viens jautājums par mantošanas tiesībām. Jūs pieminējat prezidenta runu, kāds būs rezultāts, vai mēs piedzīvosim to, ka mantojuma tiesībās vīrieši un sievietes būs līdztiesīgi, vai arī būs opcija, ka vien varētu uh, civiltiesisko variantu izvēlēties un uh, otri. Uh, islamtiesības. Tātad tāds, kas ir plānots. Un vēl tika runāts jau par iespējamo atgriešanos tie, kas tiek turēti aizdomās par terora aktu veikšanu un kas varbūt ir džihada procesā piedalījušies. Un jautājums ir, atsevišķās valstīs ir problēmas ar Tunisijas pilsoņu atpakaļ atgriešanu, kas nelegāli mūsu valstīs uzturs arī manā valstī Vācijā. Pagātnē bija pāris tādas procedūras jautājumu, vai tas ir atrisināts tagad? Tas būtu ļoti apsveicams risinājums. Un pēdējais jautājums, vai jūs varētu precīzāk uh, pateikt, kā ir attīstījies turisms? Jūs teicāt, ka ir labāk. Atskaits gads noteikti ir 2010. salīdzinot ar 2010. gadu, uh, kāds tad ir salīdzinošais skaitlis. Un es ceru, ka daudz eiropiešu varēs viesoties jūsu valstī, lai atbalstītu turismu un ekonomisko attīstību jūsu valstī. Paldies! Paldies Mihēlam Gāleram, pēdējais runātājs Milans Mons. Sveicu jūs, premjerministru kungs. Vēlos atvainoties, ka mazliet eh, nokavējos, tādēļ sākuma runu nedzirdēju Taču es nāku no zivsaimniecības komitejas, un jūs pirms pāris gadiem bijāt arī attiecīgais ministrs, bet lai nu tas paliek, es ļoti priecājos, ka esat ieradies pie mums. Vēlos apsveikt to, ko esat panākuši savā demokrātijā par spīti visām apkārtējām grūtībām, par spīti uh, milzīgajiem terorisma izaicinājumiem. Jūsu demokrātija ir kā paraugs citām valstīm, un es to tiešām pilnībā apsveicu. Vēlos īsi dzirdēt no jums par to, kādas attiecības starp Eiropas Savienību un Tunisiju jūs uh, vēlaties. Jau kādu laiku jums pastāv tāds kā privileģēts status, bet varbūt jūs varētu par to detalizētāk izpausties. Nesen par to runāja arī komisāra Hāna kungs, jo bija parlamenta rezolūcija, un viņš minēja, ka ir jāpatur īpašais kaimiņu attiecība instruments, lai 22 ietvaros uh, spētu atbalstīt jūsu valsti. Tas ir šis galvenais mērķis. Un varbūt jūs varat arī padalīties ar kādiem skaitļiem par uh, turismu. Varbūt ir iespējams īstenot kādas ārvalstu investīcijas. Tas ir saistīts arī ar uh, nodarbinātību. Tas viss ir saistīts arī ar revolūciju jūsu valstī. Tāpat arī vēlētos dzirdēt sīkāku informāciju par uh, migrācijas plūsmām Eiropas virzienā. Pastāv gan legālā, gan nelegālā migrācija. Ir jaunieši, ir jauni skolotāji, piemēram, kas arī vēlas doties Eiropas Savienību. Ko mēs šeit varam paveikt? Paldies, paldies kolēģi par uh, virkni jautājumu, pasto komentāru. Lūdzu, godātu Čahēdu kungs, jums tagad vārds 10-15 minūtes. <laughs> well. Nu, tas tā kā Tunisijas parlamentā. Paldies par jūsu jautājumiem. Tā arī mums ir iespēja pēc iespējas skaidrot jautājumus, kas nav ļoti skaidri. Plašsaziņas līdzekļos mēs arī apzināmies to, ka mums ir komunikācijas trūkumi par to, kas notiek Tunisijā, un mums vajadzētu uzlabot to un vairāk informēt. Vairāk temati tika pieminēti. Es sākšu par drošības jautājumiem. Jā, mums ir drošības programma ar Eiropas Savienību. Bieži daudz vienkāršāk ir attīstīt divpusējas drošības programmas nekā ar ES. Jā, atzīstu to Taču par programmām runājot, man liekas, ka nu, bija tāda neliela blokāde un nākamo burtiski vienu laikā tā tiks atrisināta. Mm, tagad par uh, tunisiešiem Sīrijā, Lībijā, Afganistānā, mēs Tunisijā. Esam saņēmuši tādu skaidrs, ka nu, nedaudz viņi ir visur aptuveni 3000 cilvēku kopā uh, tunisieši, kas ir devušies uz šīm valstīm. Tie ir skaitļi, kāda ir mūsu rīcībā, un mēs tos uh, visu laiku aktualizējam. Daudz ir uh, konflikta zonās uh, gājuši bojām, da, daudzi cietumos, uh, un uh, drošības misijas uh, tiek uh, nosūtīts, lai visu laiku atjaunotu šos sarakstus, lai būtu vairāk informācijas. Uh, Kā mēs izturamies? Jā, es zinu, ka visas Eiropas eh, valstis eh, tiekos ar Eiropas valstu vadītājiem ir nobažījušies eh, par teroristu atgriešanos. Kā jau teicu, Tunisijā mums ir 2015. gadā pieņemts likums par antiterorismu un pretnaudas atmazgāšanu. Šeit uzsvērkšu to Gafi. Uh, Uh, misija uh, bija Tunisijā pirms šī likuma pieņemšanas, līdz ar to pirms situācijas novēršanas Tunisijā. Un uh, šis likums nosaka to, ka visi tunisieši, kas ir bijuši terorismu grupā ārvalstīs, tiek uzreiz arestēti lidostā par dalību. Likumdošanas ietvers ļauj mums aktīvi rīkoties pret šīm personām. Uh, Un jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šie tā sauktie ārzemju karotāji arī atgriežas un dodas arī uz Lībiju. Viss, kas notika ar Daešu Mosulā un Sīrijā, ir tādas plūsmas, kas ir papildu bažu avots mums tunisiešiem. Tas ir iemesls, kādēļ es teicu, ka drošības jautājums ir izcila. Ir ļoti, ļoti nozīmīgs arī attiecībās ar ES Nu, jāsaka, Tunisija nedaudz aizstāv Eiropas dienvidu robežu, gan terorisma apkarošanas jomā, jo, piemēram, uzbrukumi Lībijā un uzbrukumi, kas bija Manchesterā, man liekas, arī tika daļēji sagatavot Lībijā, ir tādas saites, attiecībā uz kurām mums vajadzētu būt vēl uh, drošāk. Uh, 500 km e, ir robeža ar Līdiju, mums jānodrošina šī ir robeža. Un ar e, Vāciju ir līgums par elektronisko novērošanu, palīdzības sniegšanu. Līdz ar to mūsu valstī ir atklāta robeža ar Lībiju, lai garantētu drošību ar. Uh, Lībijas iedzīvotājiem un uh, brālīgajām un vēsturiskajām saitēm, lai tās garantētu. Bet, nu, jāsaka, tā ir tiešām liela problēma šo agriešanās jautājumus. Mēs nu, likuma ietveros uh, pret to cīnāmies un esam uzmanīgi pret iefiltrēšanos. Ja tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem. Taču es uh, vērtēju situāciju tā, ka tas ir papildus uh, parametrs uh, terorismu drošības uh, apdraudējumā. Mēs mēģinam attīstīt. Uh, pieeja, jo šī drošības pieeja ekskluzīvā kārtā tai ir ierobežojumi. Mēs mēģinam attīstīt pieeju, kas ir balstīta uz daudz dimensiju uh, faktu. Uh, jauniešu uh, izglītošana, kultūras jautājumi un citi, mēģinot šos jauniešus virzīt, lai novērst to, ka viņi pievērš terorismam. Mums ir nacionālā stratēģija pret, a, cīņā pret terorismu un ekstrēmismu, balstoties uz vairākiem pīlāriem. Tātad izglītības pīlārs, a, kultūras pīlārs, a, jauniešu attīstības pīlārs. Bieži vien tie ir jaunieši, kas vēršas nelegālajai migrācijai vai iesaistās terorismā. Tas, kas notiek Eiropā ir terorisma gadījumi Eiropā. Tādi, kas parāda, ka apdraudējums ir visur. Kiberkriminalitāte, piemēram, tunisietis, kas veica atentātu Vācijā, viņš 2011. gadā izbrauca no Tunisijas, un tur tajā gadā mums nebija nekādas informācijas par to, ka viņš būtu terorists. Tas bija sīks noziedznieks, bet radikalizācija notika Eiropā, Eiropas cietumos. Līdz ar to uh, izmaiņas ļoti dinamiskas, viss mainās, tādēļ sadarbība ir ļoti nozīmīga drošības jautājumos. Tas ir globāls apdraudējums, ar ko mēs skaramies, tas eksistē nedaudz visās valstīs, un es domāju, ka mums vajadzētu patiesi spēcināt mūsu drošības saites un arī a, plašāk apmainīties ar informāciju. Vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums, par ko tiek a, bieži runāts, ir pašvaldību vēlēšanas. Es gribētu teikt, ka pašvaldības vēlēšanas ir ilgs process, lai pie tā nonāktu. Mēs trīs nozīmīgus um, reformas veicām. Teritoriālā uh, spārdalījums, uh, trešdaļa iedzīvotāju tur nebija pašvaldība. Šo vēlēšanu at, uh, attīstīšanai mēs trīs uh, dažādas uh, darbības veicām. Tātad mēs uh, veicām ļoti nozīmīgu darbu, pārvarota sadalījumu, lai visiem būtu pieeja. Uh, Nākamais jautājums likuma, uh, vēlēšana likums. Daudz sieviešu, daudz jauniešu, daudz cilvēku ar ierobežotu mobilitāti ir iesaistīti, uz tiem attiecas vēlēšana likums. Un tad uh, kodeks par pašvaldībām, par to diskutējam tagad, un tās prerogatīvas, kādas uh, tiek nodotas uh, pašvaldībām, tās tiks noteiktas un disk par to diskutējam. Kādas tad būs šīs uh, tiesības, ar ko nodarbosies reģionu? Tas ir ļoti nozīmīgs diskusijas un tāpat arī valsts dienesti. Jūs tikko atsaucāties uz to, tās ir arī diskusijas par to, kāda ir divi galvenie izaicinājumi, lai mēs veiksmīgi varētu darboties - finanšu un humāna resursi, cilvēku resursi šajos reģionos. Tātad eh, reģionos ir um, neliela vēl šī finanses patstāvīga. Tātad divi plaši izaicinājumi, lai decentralizācija būtu veiksmīga. Tas ir process, preces, nu, var, mēs varam nedaudz arī baidīties no tā, jo mums ir bijusi šāda centralizēta vara uh, Tunisijā un decentralizēta vara. Mēs mācāmies, tas ir mācīšanās process, un tas būs vairākus gadus ilgs. Es zinu, ka vairākas uh, Eiropas valsts aizvien diskutē. Un viens no bēļu draugiem teica, nu, ja jūs palasīsiet bēļu presi, tad 20-30 gadus pēc reformām jūs aizvien vēl par to lasīsiet. Tātad tas ir ilgs process. Un pāris ātri, ātras atbildes. Olīveļa, jā, protams. Man liekas, ka mēs pras, uzskatām, ka mēs prasījām papildu kvotu no ES, tas ir ļoti nozīmīgs Tunisijas produkts. Nu, tas nav tāds uh, jautājums visiem iz, izdevīgs. Mēs esam iesnieguši šo pieprasījumu un ceru, ka to pozitīvi atbalstīs Veržjā kundze jūsu ierašanās ir burtiski vēsturiski Tunisijā. Visi to zina no galvas jūs, jūsu vārdus. Un uh, dažkārt viss notiek uh, vienlaikus. Mēs esam sarežģītā ekonomikas uh, pārveidošanas procesā, ir sarežģīts šis ekonomiskās attīstības process, spiediens uz valsts finansēm Tādēļ, kas notika pēc revolūcijas sociālajā jautājumā, valdībām bija daudz darbinieku jāpieņem. Mēs esam sākuši plānu par brīvprātīgu došanos pensijā, arī atjaunotnes jautājumu. Un, protams, ka ir arī bāžas, nu, godīgi teikšu, dažas asociācijas. Mēs esam ar pilsonisko sabiedrību sākuši dialogu, lai uh, teikt, ka. Uh, ja mēs simetriski un progresīvi mainam situāciju, tad ir nepieciešama procesa, ir nepieciešama ceļa karte. Taču principā, jāsaka, Eiropa ir uh, mūsu pamat uh, partneris. 75% tirdzniecības apmaiņas ir uh, ar ES. Tas ir mūsu nozīmīgs partners šajā un citās jomās. Tātad tas ir. Un līgums ir uh, normāls ietvers apmaiņai ar uh, Eiropas uh, Savienību. Tāpat nākamais jautājums - taisnīguma un cieņas institūcija. Tās darba pārtraukšana nenozīmē, ka pārejas likumdošana tiek apturēta. Cilvēku, Banku pārstāvju asambleja, deputāti balsoja par 31. maijā tās pārtraukšanu un vēl gadu tā var darboties. ARP deputāti vērtēja, ka šī instance tāda, kāda tā ir, tajā pārtrauc sēdu 31. maijā, bet tas nenozīmē, ka pārējais tiesvedība tiks pārtraukta. Es domāju, ka deputāti šādā veidā a, balsoja tādēļ, ka viņi a, vērtēja, ka tā, šī organizācija ir atkāpusies no saviem uzdevumiem, no šīs pārējais tiesvedības. Ir vairāk procesu pēc uh, uh, revolūcijas, piemēram, kompensācijas un citi jautājumi. Un tagad ir nepieciešams cits instruments, kas ļautu samierināties tunisiešiem, uh, kas uh, veicinātu samierināšanās procesu, pārējais procesu Tunisijā. Uh, Un tie ir procesi, kas ir jau sākti. Tātad visi tie dosie, kādi ir aizsākti un ieteikumi, kādi ir sniegti, ir tieslieti, tieslietu organizācijām nodoti, lai pievērstos konkrētiem gadījumiem. Vēl uh, ātri jautājums par turismu. Jūs zināt, ka uh, trīs teroristu uzbrukumi 2015. gadā uh, notika, kas uh, uzbruka turismam, un tas ir izmainījis uh, turismu Tunisijai. 50% Alžīra un Lībija, vairāk uh, 2,5 uh, miljonu turistu no Alžīras un drošības jautājumu. Un, uh, tāpat arī jāsaka, ka daudz Eiropas uh, turisti atgriežas. 2017. gadā 7, 7 miljonu turistu, 3 uh, Alžīras un uh, uh, citām 3 miljoni no uh, Eiropas, Itāļu, Vācieši, Francūži. Es domāju, ka perspektīvas 2018. gadam ir ļoti labas. Ceram, ka uh, mūs apmeklēs 8 miljoni turisma un arī Eiropieši atgriezīsies uh, un mūs uh, apmeklējot. Tie ir arī drošības jautājumi. Nelegālā migrācija. Domāju, kas notika šogad un situācija Lībijā. Mums ir tāds nu, neparasts uh, vilnis Tunisijā. Mēs mēģinam apturēt šo vilni par sadarbību un mobilitāti. Esam pilnībā atvērti visiem sadarbības veidiem readmisijai vai arī kvotu um, noteikšanai tunisiešiem. Domāju, ka tunisiešu migrācija labi integrējas uh, valstīs ir dažkārt sarežģīti atsevišķi gadījumi. Un tas ir process visā Eiropā. Atbilst arī nacionālajiem centieniem. Nu, vairāki jautājumi par uh, oglekli. Tas ir pārāk sarežģīts man jautājums. Nevarēšu jums atbildēt. Tātad policijas vardarbība. Par to tika runāts. Tāpat arī par spīdzināšanu. Kā visās Eiropas valstīs ir atsevišķi gadījumi, ir izmeklēšana, administratīva un uh, tieslietu. Katreiz, kad uh, bija izmeklēšana un pamatota, tad arī uh, policijas uh, darbinieki tika arestēti un likti cietumā. Pāreja no diktatūras valsts uz diktatūru ir mācīšanās process, un mācīšanas līkne ir arī institūcijās, policijā, ar izaicinājumiem, kas ir jauni. Proti cīņa pret terorismu, jaunām ekstrēmismu, terorismu formām, visi šie uzbrukumi. Mēs esam ļoti, ļoti piesardzīgi un raugamies, lai viss notiktu respektējot likumu un cilvēku cieņu. Vēlreiz Noslēgumā teikšu, ka tiešām jāsaprot tās izmaiņas, kādas bija Tunisijā. Tas tiešām ir radikāli izmaiņu process daudzas Eiropas valsts. Spānija ir uh, līdzīga pieredze. Izjutuši septiņi gadi pēc revolūcijas ir pagājuši. Tunisija ir jauns demokrātijas uh, valsts, pat labi ir ekonomiski izaicinājumi. Nu, diemžēl uh, Arī nozīmīgi drošības apsvērumu jautājumi ir pievienojušies Sīrija. Daudz investē drošības jautājumos. Mēs nekad neesam bijuši valsts, kas daudz militārajā arīkojumā ir e, investējusi. Mums ir labas attiecības ar kaimiņiem, bet tagad ir jauni apdraudējumi, terorisma apdraudējumi. Tie eksistē visās demokrātijās uzbrūk Tunisijai un ļoti tādēļ, ka esam tādi. Tātad mm, pamat pārmaiņas, kuras piedzīvojam, tātad prasam arī es atbalstu šai jaunai demokrātijai, Nav jautājums tikai par ekonomisku izaicinājumu, tas arī ģeopolitisks, strateģisks izaicinājums. Tā nav valsts, kurai tikai ekonomiskas problēmas, bet tiešām valsts, kas atbalsta tās pašas vērtības, kādas jums ir šeit Eiropā. Jaunie tunisieši, kas uh, šo revolūciju veica, vēlas dzīvot brīvībā un demokrātijā. Tas ir ļoti nozīmīgi un tas ir. Nu, tāds vienkāršākais jautājums, jo ir pilsoniskā sabiedrība, augsts izglītības līmenis, sievietes ar ļoti īpašu statusu brīvas sievietes. Mēs uh, virzamies uz šo vienlīdzības uh, situāciju algu jomā. Protams, nepieciešams reformas. Mēs pieņēmām ļoti nozīmīgu likumu par uh, vardarbība pret sievieti ļoti nozīmīgi izaicinājumi nozīmīgos brīžos, un mēs domājam, ka mūsu nozīmīgākais a, partneris ir Eiropas Savienība, kurai būtu jāatbalsta mūs šajā a, nozīmīgajā procesā. Nu, es domāju, ka mans uzstāšanās laiks laikam ir ierobežots. Thank you. Liels paldies! Otrā daļa noteikti bija tāda pat kā Tunisijas parlamentā, kad tika uzdoti smagi jautājumi, pieprasīts detaļas. Vēlos jūs mazliet informēt par mūsu delegāciju, kas eh, no mūsu komitejas vēlas apmeklēt Tunisiju un Alžēriju no 15. 16. jūlija. Šajā nedēļā konkrēties datums vēl nezinām, bet um, mēs, protams, ļoti priecētos, ja varēsim šajā laikā apmainīties ar viedokļiem arī ar jums. Novēlu jums lielisku tikšanos mūsu priekšsēdētāju Tajānī kungu un arī drošu ceļojumu tālāk uz Luksemburgu un Nīderlandi, turpinot savus divpusējās sarunas. Vēlreiz vēlamies pateikties jums, ka esat pie mums ieradies, kas niedzāt informāciju par savu valstu, par aktuālajiem jautājumiem, par valsti, kas mums ir ārkārtīgi būtiska. Un nododiet arī sveiciens uh, vēstnieku kungam. Liels paldies un daudz veiksmes! Kolēģis. Kolēģi, mēs kavējam mazliet. Un tagad varam pāriet pie 16. darba kārtības punkta. Vēlos sveikt Nizāra Kairalā kungu, Irākas ārlietu ministra vietnieku. Sveicu jūs mūsu ārlietu komitejā. Tas ir liels gods un privilēģija tikties ar jums šeit, Briselē. Kairalā kungs, jūsu vizīte mūsu parlamentā ir ļoti aktuāla. Vakardien mums notika pirmās diskusijas par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un jūsu valsti Irāku. Kā jums zināms, Eiropas parlamentam ir jādod zaļā gaisma pirms šīs nolīgums pilnībā var stāties spēkā. Mēs jau vakardien dzirdējām informāciju par to, kā lietas attīstās jūsu valstī. Pirms diviem mēnešiem Kuveita uzņēma konferenci par Irākas rekonstrukciju un 12. maijā jums, pie jums notiks nacionālas vēlēšanas. Mēs labprāt gribētu uzklausīt uh, jūsu viedokli par to, kā situācija attīstās jūsu valstī. Mēs esam pēdējo divu gadu laikā novērojuši, ka Irākas valdība cenšas panākt līdzsvarotu situāciju šajā izaicinājuma bagātajā reģionā kopā ar kaimiņiem. Gribam arī dzirdēt jūsu viedokli par Irākas politiskajām prioritātēm, protams, viss arī reģionālajā kontekstā. Uh, Miļas kungs, es tagad dotu vārdu jums 10-15 minūšu runai, un tad mums būs iespēja apmainīties ar viedoklim. Vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs, dod jums vārdu. Liels paldies! Es uh, eh, augsti novērtēju šo iespēju tikties ar jums Briselē. Patiesībā attiecības starp Eiropas Savienību un Irāku ir viena no mūsu ārpolitikas prioritātēm mēs vēlamies sastrādāties ilgtermiņa partnerības ietveros. Mēs ticam tam, ka Eiropas Savienība ir viens no svarīgākajiem blokiem, kas var palīdzēt Irākai pārējot uz demokrātiju un palīdzēt šajā politiskajā pārējais procesā. Mēs esam ļoti smagi strādājuši pie tā, lai šāda ilgtermiņa partnerība būtu veiksmīga pēdējo gadu laikā esam guvuši vairākus panākumus savā valstī. Mums ir partnerība ar startautisko koalīciju, cīņa pret Daešu. Esam saņēmuši atbalstu no ANO gan aprīkojumu, gan atbalsta ziņā. Mums ir pieejami cīnītāji uz vietas, esam guvuši panākumus, un tagad mēs gribam uh, turpināt sastrādāties ar starptautisko kopienu, lai cīnītos pret terorisma izcelsmes iemesliem. Mēs apzināmies to, ka tuvo austrumu krīze radīs vēl vairāk radikālu grupu, vai nu tas ir Sīrijā, Jemenā vai Libanā, un mēs ticam tam, ka mūsu nacionālajai drošībai ir, ir nepieciešama zinām veida stabilitāte šajā reģionā. Tādēļ mēs cenšamies izveidot tādu uh, pragmatisku sadarbību reģionā. Mēs cenšamies panākt labas attiecības ar mūsu kaimiņiem un citiem reģiona arābu valstīm. Tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums, pastāv ļoti daudz izaicinājumu, taču esam apņēmušies tikai iesaistīties šāda veida aliansēs, bet sniegt pozitīvu ieguldījumu drošības situācijas nodrošināšanā reģionā. Uh, vēlamies būt to spēku pusē, kas eh, šādas krīzes nepieļauj. Mums nesen ir Sauda Arābija, Irānu, Turciju. Pana, izdevies panākt panākums par spīti lieliem izaicinājumiem un atšķirībām. Mēs gribam savu sarunu procesā izmantot miermīlīgus līdzekļus, taču mēs ticām, ka turpmākie gadi šajā reģionā būs grūti ne tikai Irākai, bet visam reģionam un arī Eiropai. Tādēļ sadarbība ar Eiropas valstīm un Eiropas Savienību mums palīdzēs. Jo mēs gribam panākt jaunu koncepciju mūsu attiecībās sadarbība. Sadarbība par vidas jautājumiem, par ūdens resursiem, par tirzniecību un investīcijām. Un mēs vēlamies arī iesaistīt mūsu kaimiņu valstis rekonstrukcijas procesā. Tas ir svarīgs ne tikai konkrētiem reģionam, bet Irākai. Mēs esam piedzīvojuši uzbrukums no 1980. gadiem Un mums ir ārkārtīgi liels atbildības sloks. Mēs vēlamies izveidot jaunus apstākļus uzņēmēju darbībai, piesaistīt ārvalstu uzņēmumus. Katrā gadījumā tas nebūs grūti, tas nebūs viegli, īpaši ņemot vērā dažādās struktūrālās problēmas, tāpat arī dažādās pro, dažādos procedurālos procesus, kur Irākas valdība var spēlēt savu lomu. Mēs ticam tam, ka Eiropa var palīdzēt mums un mūsu kaimiņu valstīm koncentrēt uzmanību šajā reģionā. Par laimi mums ir ļoti daudz Eiropas, Eiropas delegācija, kas uh, dodas pie mums, novēro situāciju, uzlabo to drošību, un es ticu, ka mums situācija ir uzlabojusies. Iespējams, ka iepriekšējā pieredze ir radījusi uh, zināmu negatīvas, eh, negatīvas iespaidus, tādēļ nākamās vēlēšanas paradīs, parādīs pilnīgi jaunu ainu. Kaut arī pastāv zinām politisko grupu vēlme šeit uh, panākt šķelšanos un arī iesaistīt nacionāls elements šajā politikā. Iespējams, ka tas neietekmē šīs vēlēšanas tik lielā mērā, bet šie mēģinājumi turpināsies arī nākotnē. Un tas uh, ietekmē mūsu pārēju uz demokrātiju. Taču šī pārēja ir reāla. Mēs vēlamies mierpilnā veidā to īstenot. Tas nav noticis nevienā citā arābu valstī. Un patiesībā šīs vēlēšanas, vēlēšana kultūra ir ārkārtīgi būtiska. Tas uh, Bagdādē reāli parāda uh, vēlēšanu lomu. Un katrā gadījumā mums ir nepieciešams atbalsts no Eiropas Savienības. Īpaši runāju par tiesiskumu, kā mēs varam to panākt. Pēc tam, kad esam atklāti cīnījušies ar teroristiem, ne tikai ar Daešu, bet jau kopš 2003. gada cīnamies pret terorismiem. Tādēļ valdības uh, politikas uzdevums ir mainīt starptautiskās partnerattiecības ar NATO, ar citiem spēkiem, lai radītu daudz efektīvāks, profesionālāks militāras instances Irākā un lai nodrošinātu tiesiskumu. Kapacitāšu veidošana, atbalsts, kur nodrošina Eiropas Savienība pēdējās desmitgades laikā, uh, ārkārtīgi būtisks aspekts šajās attiecībās. Mēs ticam tam, ka kapacitāšu veidošana un plānošana ir nepieciešama Irākā un ka to var nodrošināt Eiropas Savienība, īpaši cilvēku tiesību jomā. Un citu būt, politiski būtisku jomu, citās politiski būtiskās jomās pārējais posmā. Mēs ticam tam, ka tas ir milzīgs izaicinājums ne tikai rekonstrukcijas procesā, bet arī vietējo pašpārvalžu līmenī. Tad ir ārkārtīgi būtiski, lai tiktu piemērota iekļaujoša pieeja, tiktu iesaistīts visas politiskās un reliģiskās minoritātes. Tādēļ mēs centāmies novilcināt vietējās vēlēšanas līdz nākamajam gadam, lai varētu radīt zinām veidu telpu cilvēkiem pielāgoties šajās provincēs. Šīs vispārīgās vēlēšanas piedāvā reālu iespēju pat tām grupām, kas līdz šim ir bijušas pret jebkāda veida politisko procesu, uh, Un tagad šīs grupas uh, piedalās vēlēšanu procesā, un mēs esam ļoti priecīgi par to. Taču valdībai vislielākais panākums ir tas, ka cilvēki ir atgriezušies savās mājās. Tas ir ne tikai panākums valdībai, bet pilnīgi visiem, kas uh, ir iesaistīts šajā procesā, piemēram, ANO īpašās aģentūras, Eiropas Savienība un citas nevalstiskās organizācijas. Mēs ticam, ka tas ir milzīgs izaicinājums, bet mums ir skaidra priekšstata par to, kā nākotnē varēsim tikt galā ar šo problēmu, un esam pārliecināti, ka dodamies pareizajā demokrātiskajā virzienā. Paldies! Liels paldies, ministrs kungs, par jūsu īsajiem, bet precīzajiem vārdiem! Tagad mums ir iespēja diskusijām. Sākumā došu vārdu mūsu kolēģiem, un tad došu vārdu jums sniegt atbildes. Pirmais runātājs - Dažāna kungs no ETP partijas. Paldies! Viceministra kungs, paldies par šo prezentāciju. Irāka tagad ir uzsākusi tādu ļoti svarīgu stabilizāciju. Jāsaka, jācer, ka tā notiks mazāk haotiski kā pēdējo gadu laikā. Protams, arī Eiropas Savienībai te, kas būtu darāms. Un arī mūsu delegācijai vajadzētu doties uz Irāku. Mēs bijām patiešām, mēs tikām aizturēti vairākas reizes pie robežas, mums nebija iespēju ierasties valstī. Es ceru, ka mēs varēsim jums palīdzēt. Protams, jums ir jāizveido laba pārvaldība, ir jāstrādā pie drošības, jādomā arī par no Daesh atgūto teritoriju labāku pārvaldību. Tas pat tiešām ir ļoti svarīgi, lai šī stabilizācija būtu ilgtspējīga. Man gan ir viens jautājums eh, par ES eh, lomu Irākā, it sevišķi drošības jomā. Jūs teicāt, ka tā ir viena no tām jomām, kur būtu iespējams ar mums sadarboties. Kādā veidā mēs varētu jums palīdzēt, vai varbūt šo vietu jau nav aizņēmušas Amerikas Savienotās valstis un Irāna? Tās ir valstis, kuru klātbūtne Irākā ir ļoti jūtama. Vai jums šķiet, ka ir vēl, nu, mums tur kāda vieta brīva palikusi? Jo šīs divas valstis patiešām eh, tur ir ļoti klātesošas eh, drošības jomā. Un, ja mums vēl ir iespējams arī tur blakus kādu vietiņu atrast, ko mēs varētu darīt precīzi. Paldies! Paldies, Arnolda Žona kungam. Mirs kungs, vai jūs tagad gribētu atbildēt? Liels paldies! Eh, novērtēju uz uzdoto jautājumu. Patiesībā jūsu jautājums ir ārkārtīgi būtisks, jo viena no lietām, kas rada lielas bažas mūsu valdībai, ir, kā mēs varam radīt konkrēts apstākļus šajā atbrīvotajā teritorijā, rekonstruēt to, radot darba vietas, radot iespējas cilvēkiem uh, nodrošinot darbu, piesaistot uzņēmumus, investīcijas. Nu, runāt par investīcijām, viens no, viena no reālajām iespējām Irākas valdībai īstenot rekonstrukciju. Jo Irākas valdība iegūt ļoti daudz līdzekļu stabilizācijas procesā, pamatresursu nodrošināšanā. Taču ārējo uzņēmumu klātesamība uh, ceļot slimnīcas, skolas, ceļus. Tas ir ārkārtīgi būtiski sabiedrībai. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības tiešām spēlē ārkārtīgi būtisku lomu, jo nav jau citu valstu, kas nodrošinātu šādu atbalstu, pat tās vai to nespēja. Runāt par kapacitāšu veidošanu un apmācībām, Eiropas Savienība jau ir iesaistīta šajos procesos Irākā runāt par cilvēku tiesībām, par tiesiskuma īstenošanu, par valdības, eh, valdībai sniegto atbalstu. Šī loma ir ārkārtīgi būtiska, jo, manuprāt, Eiropas Savienības atbalsts valstīm, kas atrodas pārējais posmā, ir ārkārtīgi būtisks, un es ticu tam, ka citas uh, valstis nespēja nodrošināt šādu palīdzību. Nesen Eiropas Savienība ir nosūtījusi komandu uz Irāku, lai reformētu drošības uh, jomu, lai palīdzētu Irākas valdībai, drošības institūcijām īstenot tādu reformu, lai uh, būtu reāls taktiskās stratēģijas, lai tiktu izveidota uzticība šīs organizācijas ietvaros, tāpat arī tiesnešu apmācība, iespēju radīšana tiesnešiem, lai tie varētu reāli īstenot tiesiskumu. Tas ir ārkārtīgi būtisks process Irākai. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu spēlēt ievērojama loma šajā reģionā, izmantojot savas attiecības ar kaimiņu valstīm, kas ir būtisks e, Irākai, un mēs jau strādājam pie šīm attiecībām. Mūsuprāt, sadarbības koncepcija ir ārkārtīgi jauna šajā reģionā, jo vienmēr esam saskārusies, saskārušies ar koncepciju konkurence, un katra valsts ir censies panākt savas ambīcijas, izmantojot nepareizos līdzekļus. Konkurence nenotika ekonomiskā investīciju veidā, un es tiešām ticu, ka Eiropas Savienība šajā ziņā mums var palīdzēt. Vakardien diskutējot par Irāku, tika pausti piedāvājumi, ka Irāka varētu sadarboties ar kaimiņu valstīm, vides, energoresursu jomās, tādi jautājumi, kas varbūt nav aktuālākās politikas jautājumi. Mēs Irākā gribētu būt neatkarīgāki šajos konkrētajos sektoros, neatkarīgāk no Saudārābijas, no Katāras un citiem, no musulmaņu brālības. Un nu, mēs tiešām uzskatām, ka mums viss ir jāatrisina mierpilni. Vardarbības eskalācija Sīrijā vai Jemenā neko nedos. Mēs esam piedzīvojuši pēdējo sešu gadā vardarbību Sīrijā un bez, bez politiska risinājuma neko nedos nevar panākt. Mēs uzskatām, ka Eiropai ir jāiesaistās šāda veida krīzēs reģionā, jo esam piedzīvojuši radikālistu, radikālistus, teroristus, bēgļus. Tie jau nekur tālu no Eiropas neatrodas. Iespējams, situācija ir citādāka ar ASV, taču Eiropa mums ir ļoti tuvu. Un es domāju, ka tas ir Eiropas interesēs atbalstīt Irāku, Tunisiju un citas valstis, kuras nopietni cenšas panākt politiskas pārmaiņas. Taču ir ārkārtīgi daudz iespēju, kā var atbalstīt Irāku, un mēs jau esam piedzīvojuši šo atbalstu un vēlamies turpināt šādā garā un esam apņēmušies īstenot šādu veidu politisko pārēju. Paldies! Paldies, ministru kungs! kolēģi, vai vēl kāds vēlas uzdot kādu jautājumu, komentāru. Izskatās, ka nē. Ministra kungs, vai jūs vēlties vēl ko piebilst? Kā atvada vārdus? Ja vēlos jums pateikties par šo iespēju un ceru, ka notiks kaut kāda veida tikšanās ar jūsu delegāciju, un jūs vienmēr esat laipni gaidīti pie mums. Paldies, ministra kungs, jau tagad varu apsolīt jums to, ka AFET komiteja paredz viesoties Irākā. Mēs plānojam, ka tas varētu notikt decembrī. Protams, ka mums ir nepieciešama ievērot visas drošības pracības, taču tas katrā gadījumā ir mūsu mērķis un ir nepacietība gaidām tikšanos ar sarunu partneriem Bagdādē, lai parādītu arī to, cik mēs esam ieinteresēti un vēlamies atbalstīt rekonstrukcijas procesu jūsu valstī un paustu atbalstu saistībā ar visiem izaicinājumiem, ar kuru jūs saskaraties savā valstī. Tātad cerams tiksimies decembrī. Kolēģi, ja nav vairāk komentāru no jūsu puses, tad vēlos pateikties ministru kungam par viesošanos. Ar to arī noslēdz šo sanāksmi, un mēs atsāksim pēcpusdienas sesiju pulksten divos 30, kur notiks, kad notiks darbs seminārs par Eiropas Savienības Ķīnas attiecībām. Lielas paldies! Thank you. Thank you. Thank you.